Dear colleagues, please, thank you. Labrīt, kolēģi, un eh, sāksim mūsu šā rīta sēdi. Un vēlētos sveikt mūsu vidū Margarētu Vestāgeru, konkurences komisāru. Paldies, komisārs Kundze, ka, uz, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu turpināt struktūrālo dialogu starp Eiropas parlamentu un komisiju. Un eh, kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes 2014. Eh, gada novembrī Ekon komitejas sēdē mēs esam vēl tikušies divas reizes eh, ar Vestāgers kundzi Ekon komitejas konkurences darba grupas ietvaros. Un eh, šajās divās sanāksmēs mēs runājām par eh, vispārējiem jautājumiem, kas ir saistīti ar konkurenci un par konkurences eh, politikas nosacījumiem. Šodien, godātie kolēģi, mēs domājam galveno uzmanību vērst uz igadējo konkurences ziņojumu, kuru komisija pieņēma pagājuši mēnesi jūnijā. Un Langena kungs ir mūsu komitejas atbildīgais eh, referents, kurš ir sagatavojis pašiniciatīvas ziņojumu uzmetumu. Un darbs eh, pie šā ziņojuma un grozījumiem stāksies tūlīt pēc vasaras atvaļinājuma. Un gada beigās ir paredzēts eh, balsojums mūsu komitejā. Protams, ja referents piekrīt šādam grafikam kolēģi, protams, mēs esam gatavi diskutēt ar jums, godātā Vestāgers kundze, par konkrētiem jautājumiem, un mēs esam ļoti aktīvi sadarbojušies pēdējos mēnešos. Mūsu komiteja ir ieinteresēta e-komercijas jautājumos, konkurences jautājumos, tātad debatas turpināsies, un esmu pārliecināts, ka tās būs interesantas. Bet tagad dodu vārdu komisārai 10-15 minūtes ievadvārdiem, un pēc tam būs jautājuma atbilžu raundi. Mums laika nav daudz, un tāpēc es eh, došu vārdu vispirms grupu pārstāvjiem, pa trim, un pēc tam atbildes. Margarets kundze, vārds jums, paldies priekšsēdētāja kungs, un, protams, tā ir ļoti laba iespēja mums runāt par konkurences ziņojumu, bet tā kā runa iet arī par komisijas prioritātēm, tad domāju, ka mēs diskutēsim ne tikai par konkurences situāciju 14. gadā, kas ir atspoguļot šajā ziņojumā, bet arī par nākotni. Godātie deputāti, es ar ļoti lielu interesi uzklausīšu jūs jautājumus un arī organizēsim diskusijas. Šis eh, ziņojums mums ir devis iespēju runāt par to, kas ir paveikts, kopš jaunā komisija ir sākus strādāt. Un eh, pats par sevi saprotams, ka brīvais tirgus un konkurence spēja nāk par labu pilnīgi visiem un pilnīgi visu labklājībai. Tāpēc eh, es iestājos par to, ka uh, brīvajam tirgum ir jābūt brīvi pieejam visiem biznesiem. Prezidenta Junkera komisija savu uzmanību vērš uz viņu izvirzītajām prioritā, eh, politiskajām prioritātēm. Tas ir digitālais tirgus, energosavienība. savienība un eh, labāka sadarbība nodokļu godīgumā. Strikti konkurences nosacījumu ieviešana dzīvē uh, arī parādās 14. gada ziņojumā, un eh, esam to iekļāvuši arī mūsu darba prioritātēs. Tagad uh, pieskaršos tām prioritātēm, un vēlētos mazliet pakavēties pie tām. Vispirms par digitālo iekšējo tirgu. Šajā jautājumā esmu pārliecināta, ka parlamentam un komisijai ir kopīgs mērķis, proti padarīt Eiropas iekšējo tirgu gatavu digitālajam laikmetam. Un, protams, gan komisijai, gan parlamentam ir jāspēlē būtiska loma. Elastīgs digitālais tirgus ir domāts ikvienam Eiropas iedzīvotājam. Tas eh, ļauj veiksmīgi uzsākt savu darbību startupiem un valdībām izmantot digitālos instrumentus. Mani direktorāti vēlas galveno uzmanību vērst uz pārobežu e-komerciju, un šā iemesla dēļ mēs esam sīkāk papētījuši situāciju, vai daudzi uzņēmumi nodarbojas ar pārobežu e-komerciju, un vai tam netiek saredzami kādi konkurences kropļojumi. Vēl bez tam mēs esam veikuši konkrētu analīzi par to, kā sektori darbojās, un um, nosūtījām nosūtījām um, brīdinājumu rakstu Google un esam uzsākuši izmeklēšanu Android mobīlo operatoru sistēmai, kā arī e, raugamies uz Amazonas e, pārdošanas sistēmām, jo mēs uzskatām, ka šo uzņēmumu organizācija var apkarot un eh, negodīgi, piemērot negodīgu konkurenci pret tiem uzņēmumiem, kuri varbūt darbojas paralēli e-grāmatu pārdošanā. Kā jau es teicu, mēs esam uzsākuši vairākas izmeklēšanas un tagad esam sākuši kolkam izmeklēšanu, kas eh, nodrošina čipu piegādi mobiliem operatoriem. Tas nozīmē, ka Tātad viņi piedāvā uzticamākajiem klientiem un pircējiem būtiskus, būtiskas atlaides, un arī to mēs uzskatām par konkurences izkropļojumu. Mūsu mērķis ir un paliek kā vienmēr. Mēs vēlamies redzēt eh, atvērtu tirgu, vēlamies, lai tirgu ienāktu inovācijas un lai tas nāktu par labu visiem iedzīvotājiem. Pāris vārdu par energosavienību. Arī šeit tirgum ir jābūt konkurētspējīgam un pēc iespējas efektīvāk jāizmanto mūsu resursi. Mūsu mērķis ir radīt eh, mazoglekļa ekonomiku, Un arī šajā jomā mēs uzskatām, ka konkurences politika varētu nākt par labu mērķu sasniegšanai. Esam izsūtījuši notu Gazpromam, kas mūsuprāt izskropļo un nedaudz nodarbojas ar negodīgu konferenci Austrum gāzes tirgos. Runājam par kapacitātes mehānismiem, lai tiešām izprastu, kā dalību valstis atbalsta energoavotus, lai tos diversificētu. Un mēs mēģinām noskaidrot, vai e, šie pasākumi nodrošina brīvu energo pakalpojumu pārvietošanos pāri robežām. Un tas ir būtiski, jo viena no būtiskākajām energos savienības idejām ir ļaut enerģijai un tās piegādātājiem brīvi pārvietoties pāri robežām. Tagad pāris vārdu par finanšu pakalpojumiem. Šajā jomā esam uzsākuši būtisku pasākumu kopumu un raugamies uz jūsu atbalstu, lai nodrošinātu nodevu regulu jo eh, starp banku norēķinu maksājumi šobrīd ir kaut kādā veidā noslēpti, un eh, patērētājs, kurš šos maksājumus tā kā nomaksā, nemaz nezin, par ko viņš maksā. Un eh, tāpēc, pas, tāpēc patērētājiem šīs nepārskatāmības dēļ nav skaidrs, par ko viņš maksā un ko darīt un politiska vienošanās par šo maksājumu caurskatāmību ļaus e, parādīties tirgu tādiem uzņēmumiem, kuri e, galvenu uzmanību vērsies tieši uz interneta maksājumiem. Pagājušajā nedēļā mēs e, nosūtījām notu Mastercardam, jo mums ir bāžas, ka starp banku maksājumi pārskaitījumiem Eiropā uh, ar tādām kartēm, kuras ir izdotas ārpus Eiropas Savienības, ir ārkārtīgi augsts. Šie, maks šie maksājumi nodevs ir ļoti augsts. Un bankas piedāvājot savus pakalpojumus vienā valstī, tie var nedarboties citā. Mēs galvenu uzmanību šajā analīzē vērsīsim uz to, lai šo noteikumu īstenošana tiešām ļautu iedzīvotājiem labāk izmantot banka piedāvātos maksājumus. Un visbeidzot, cīņa pret uh, nodokļu nemaksāšanu no uzņēmumu puses. Šobrīd ir vairākas lielas izmeklēšanas, un uh, mēs uh, izpētam arī Beļģijā piemēroto pārlieku augsta ieņēmuma sistēmu, Un eh, mēs nerunājam varbūt par atsevišķu dalību valsti, bet eh, mēģinam izveidot tādu sistēmu, kas tiešām ļautu harmonizēt un neļaut izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un izpētam arī dalību valstīs esošo situāciju. Gadījumos, kad eh, informācija dalību valstis mums nav sniegušas, mēs eh, piemērojām formālu pieprasījumu sistēmu, un jūnijā mēs griezāmies pie 15 dalību valstīm un mēģinājām izprast, kāda ir individuālā nodokļa, individuālo nodokļu sistēma šajās dalību valstīs un raudzījāmies, vai nav kādi konkrēti nodokļu atvieglojumi, kuri kādai konkrētai, kādam konkrētam uzņēmumam sniedz nodokļu atvieglojums, toties citiem uzņēmumiem tie nav pieejami. Un, protams, tas tā nevarētu būt, jo tas ir konkurences kropļojums. Un tomēr. Tikai likumdošana kombinācijā ar konkurences kropļojumu, izvairīšanās noteikumu īstenošanu dzīvē var darboties veiksmīgi šīs situācijas sakārtošanā. Komisija martā un arī jūnijā nāca klajā ar savu nodokļu priekšlikumu, un mēs ar lielu interesi diskutēsim ar jums šos divus priekšlikumus un domāju, ka diskusijas turpināsies vēl kādu laiku. Manas jums sniegtie e, piemēri parāda, kā notiek konkurences nosacījumu īstenošana iekšējā tirgu un ceram, ka šis iekšējais tirgs nāks par labu mūsu visu labklājībai un ne tikai mūsu visu, bet arī uzņēmumu. Karteļi uzpūš cenas Un eh, dažkārt mums šķiet, ka tas varbūt uz mums neatiecās, bet, piemēram, mašīnu ražotājiem pērkot mašīnu detaļas un tad tās saliekot kopā, cena gala beigās var būt ļoti augsta. Un, eh, protams, eh, starp uzņēmumu darījumi arī šķiet uz mums neatiecās, un tomēr gala beigās tas ir patērētājs, kas maksā ja kādam uzņēmumam vai uzņēmumu kopumam ir dominējoša joma uzņēmuma iekšējā tirgū, uz to arī mēs raugāmies. Mēs raugāmies, lai uzņēmumu um, pārpirkšana un sapludināšana arī nenovest pie tirgus kropļošanas. Un tāpēc, protams, šādu uzņēmumu pirkšanas un e, saplūšanas kontrole ir būtiska mūsu darba sadaļa. Un e, vēl valsts atbalsts uzņēmumiem. Ja šāds atbalsts tiek sniegts, tad tam tiešām ir jānāk par labu sabiedrības interesēm un nevis kāda konkrēta uzņēmuma. Visbeidzot, mums ir arī konkrēti plāni nākotnēji. Protams, ka cīņa pret konkurences e, kropļojumiem ir cīņa ikdienu un darbs ikdienu, bet e, vispārējos vilcienos runājot, mēs iestājāmies par Eiropas pamatvērtībām, par vienlīdzību, vienādu attieksmi pret visiem, par iespējām katram īstenot savas prasmes, spējas un vēlmes. Un šeit nav būtiski, vai tā ir privāta persona vai juridiska persona. Es tiešām ceru, ka mūsu ciešā apņemšanās šo jautājumu īstenošanā sadarboties ar ekonu komiteju un parlamentu nesīs savus augļus jo, protams, ir svarīgi, lai mēs mācītos no mūsu secinājumiem. Ar lielu interesi uzklausīšu jūsu jautājumus. Ar prieku piedalos šajām diskus, šajā diskusijās. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Jāsaka, ka pilnībā piekrītu jūsu pieejai, jūsu prioritātēm, un tagad dodu vārdu Langenkungam. Jā, vielen dank, Frau. Paldies, komisārs kundze. Jūsu uzruna aptver arī jūs priekšgājēja Almūnijas eh, darbus, līdz ar to ziņojumā svarīgākie punkti varbūt ir vēl arī no iepriekšējā sasaukuma. Vēlos pateikties jums par to, kādā veidā jūs komunicējat ar parlamentu. Un es ceru, ka atskats uz 2014. gadu un jūsu skatījums uz nākotnes izaicinājumiem radīs lielu atbalstu parlamentā konkurences tiesības ir viens no spēcīgākajām tiesībām, kas ir eh, Eiropas Savienībā. Mums ir ļoti plašas kompetences eh, izmeklēšanā, sankciju noteikšanā, un tas arī uzliek eh, lielu atbildību par vienu no svarīgākajiem pilāriem tirgus ekonomikā, respektīvi konkurenci, kurs, kuram būtu jānāk par labu patērētājiem. Saskaņā ar 106. pāntu komisijas priekšsēdētājs deva jums uzdevumu panākt, ka konkurence būtu arī rūpniecības politikas un patērētāja interesēs. Jautājums ir eh, plašāks nekā līdzinējie temati - karteļu aizliegums, eh, valsts atbalsts sniegšana, un šeit koncentrējas uz telekomunikāciju, enerģētikas tirgu, finanšu sektoru, rūpniecības konkurētspēja, divi jauni temati, negodīga nodokļu konkurence, par to es pat daudz neteikšu, es zinu, ka tur, tur jums ir sarežģīta situācija, jo nodokļu jautājumi ir dalību valstu rokās, bet arī nodokļu veidošana tām ir savs robežs, tā brīdī, kad tā, eh, tā, šī konkurence kļūst negodīga. Līdz ar to tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Ne tikai ziņošanas pienākums, kā vakar Luksemburgas ministrs, finanšu ministrs sacīja, ka, ka, ka, ka tagad mēs ziņojam citām dalību valstīm par saviem nodokļu nolēmumiem, bet ir jānosaka arī noteikumi, kas garantētu godīgu konkurenci. Svarīgs, eh, man liekas, arī skatījums uz uh, tiešsaistes tīkliem un to pārvaldīšanu. Tur ir virkne jaunu izaicinājumu. Un man ir radies iespējas, ka Eiropā kopumā mēs neesam vēl gatavi šim izaicinājumam, jo ir jauni tirgi, kas tikko izveidojas. Mēs eh, nespējam izlēmt, vai godīgs konkurences eh, nolūkā ir noteikts taisnīgas cenas vai ir kādi pakalpojumi, kuriem eh, nav vispār noteikts cenas, kas tiek finansēti kaut kā no ārpuses. Eh, pēkšņi lielai lietotāju daļai ir liela tirgus vara, un mums nav zināms, kā uz to reaģēt. Arī eh, tiešsaistes un bezsaistes reklāmas jautājums, datu lietošanas, izmantošanas noteikumi vai ir nepieciešama lietotāja piekrišana, meklēšanas programmas, Google e, lietu šeit jāpiemina, sociālai tīkli, ļaunprātīga izmantošana, e, saplūšanas e, kontrole, pēc kontrolēt, pēc apgrozījuma vai kā ja es domāju par Facebook un WhatsApp, kā pēc kā mērīt tirgus varu vispār šādās e, jomās. Telekomunikācija, mēdī regulējums, patērētāja aizsardzība. Jā, jā, es tūlīt beigšu viens teikums vēl. E, nodokļi tiesības ir nacionālā kompetence, bet mūsu konkurence tomēr ir plašāk nekā Eiropas Savienība tikai, un tas ir tas, ko mēs ziņojam arī vēlamies skatīt. Uh, runāt par jauniem tematiem, un es e, ceru uz jūsu atbalstu šiem jaunajiem izaicinājumiem. Wie lang war das? Wie lang war das? Ja, äh, ist schon in Ordnung. I remember very well. Europe. Well, I, I, I sense very... Komisārs Kundze. Jā, es te jūtu tādu ļoti labu konkurējošu garu eh, runātāju vidū. Arī pieturēties pie atvēlētā izteikšanās laika. Jā, es lielā mērā piekrītu, ka nodokļu jomā ir eh, ļoti svarīgi, lai būtu ļoti atklāta, godīga diskusija ar dalību valstīm. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es ļoti augstu novērtēju uh, taksut komitejas uh, veikto darbu, arī sadarbojoties ar dalību valstīm, jo, ja nodokļi ir nacionālā kompetence, nu viss kārtībā, bet tad, kad šī dalību valsts kompetence var tikt izmantota, un to izmanto, lai radītu negodīgus, nevienādas spēles noteikumus starp valstīm vai arī valsts iekšienē, nu, tad teikšana ir man, jo principā tā ir fiskālā palīdzība un līguma ietvaros tas īsti nav pieļauts. Protams, mēs pie tā varam strādāt un cerams, ka varam to saglabāt kā prioritāti, jo tas nav pagājis, tāpēc, ka ir bijuši kādi 5-6 gadījumi, bet mums ir jāstrādā un jāmaina šī koncepcija attiecībā uz um, nodokļu nomaksu Eiropas Savienības dalībvalstīs to ieguldījumu. Acīm redzam ir skaidrs, ka uzņēmumu uzskata nodokļu maksāšanu kā izmaksu, bet uh, nodokļu maksāšana ir arī ieguldījums, lai varētu uzlabot uh, infrastruktūru, nodarbināt izglītotus strādājošos. Tātad no šiem nodokļiem tiek saņemts arī labums, tāpēc ir nepieciešams uzturēt šīs debatas un ir jāmaina kultūra. Uh, attiecībā uz nodokļu nomaksu. Tā, ka to visu ļoti pozitīvi vērtēju. Protams, jūs zinat, ka esam uzsākuši debatas par platformām, jo ir ļoti grūti atrast vienotu kopsaucēju, kā salīdzināt Airbnb platformu ar Facebook, piemēram. Un tādā veidā ir jāiedziļinās šajos jautājumos, jo pretējā gadījumā rodas risks, ka mēs regulējam kaut ko un īsti nesaprotot, ko regulējam. Un šīs debats, manuprāt, noteikti turpināsies krietnu laiku, lai mēs varētu gūt labāku izpratni par to, kā attīstās digitālais tirgus. Un arī jūs esat uh, apstiprinājuši ziņojumu, kas dod tādu ļoti būtiskus ieskatu šajā jomā. Thank you. Uh... Paldies, saka priekšsādātājs Elīza Ferēra nākošā uzdos jautājumu. Paldies, komisārs kundze. Mans pirmais jautājums ir. Taksa komiteja un uh, par uh, nodokļiem uzņēmumos dažādās valstīs. Ja jūs varētu sniegt mums informāciju šai kontekstā, mēs to novērtētu. ir nopublicēts uh, pirmais uh, ziņojuma projekts un tiek konstatēts, ka notiek uh, nodokļu konkurence. Un, kā jūs pareizi norādījāt, piešķirot nodokļu atvieglojums vai labāku režīmu kādam uzņēmumam, tas ir tā kā tāda subsīdija šim uzņēmumam. Un tas noved pie konkurences skrupļošanas dalību valstī. Uh, Tāpat laikā uzskatām, ka valsts regulējums paliek iepakaļ tā ziņā, lai būtu nepieciešami instrumenti un lai risinātu šos kropļojumu avotus. Mēs ceram, ka komisija, balstoties uz ziņojuma secinājumiem, varēs virzīties uz priekšu šai ziņā. Tad kādas ir vadlīnijas, ko jūs plānojat darīt šajā jomā? Otrām kārtām Šī ir ļoti plaša tēma, un eh, ja viss ies eh, tik ātri kā paredzēts un tiks uh, publicēti nolēmumi, vai arī notiks šo nolēmumu apmaiņas ar nodokļu administrācijām, tur būs nepieciešams tehniskais atbalsts. Tad kā komisija organizēs platformu tā, lai jums būtu tāda būtiska informācija, teiksim, vai tā, kas tiks izvietot jūsu mājaslapā, uh, būs liels šāds informācijas apjoms. Trešām kārtām gribētu zināt par uh, saiknēm ar uh, Šveici, jo Šveica ir viena no valstīm, ko mēs apmeklējām. Viņiem bija nolīgums. Bija process uh, par pievienošanos eh, iekšējiem tirgumam, bet tā tas tika apturēts. Tāpat laikā viņiem ir daudz elementi, kas ir līdzīgi iekšējiem tirgumam, tāpat laikā viņiem ir eh, um, dažādas pilnvaras, eh, mainīt lietas un nodokļu sistēma, jāsaka, ir tik sarežģīta. Tā vispār tiks pabeigta līdz 2020. gadam, un kā jūs to visu skatāties? Nākamnedēļ mēs dosimies uz ASV, Un kādi tad varētu būt mūsu ierosinājumi e, jomās, kuras mēs e, gatavojamies likt priekšā nu, no tāda Eiropas e, skatījuma nodokļu jomā un kas būtu svarīgi konkurencei? Uh, first of all, I think it is. Uh... Paldies, komisārs kundze. Man liekas, ka ir ļoti pareizi doties uz ASV un uh, runāt ar uh, līdzīgi noskaņotiem kolēģiem par lielām komitejām tur, jo tas ir jautājums uh, globāliem uzņēmumiem ārkārtīgi svarīgs, kuriem ir šī multinacionālā kapacitāte veikt nodokļu plānošanu, tātad pārvietot peļņu no valstīm, kur augsti nodokļi, uz zemu nodokļu valstīm vai arī uz tādām, kur nodokļi praktiski nav jāmaksā. Uh, Un tāpēc arī mums ir ārkārtīgi svarīgi strādāt arī starptautiskā plāksnē. Mēs uh, sastrādājamies ar SAO, jo viņi ir veikuši apjomīgu darbu, lai nodrošinātu tādu saskaņotu veidu attiecībā uz uh, cenu noteikšanu teiksim, holdingu uzņēmumā un citās uzņēmuma daļās, tātad šī iekšējās cenas, kā tās tiek noteikts, jo, ja šī cena ir pārāk augsta, tad to atkal izmantot, lai pārnestu peļņu no vienas uzņēmuma daļas uz otru, un atkal otrs aspekts, ja tas tiek noteikts pārāk zemu, tātad ir jānosaka, kādai ir jābūt šai, nu, teiksim, patiesai, reālajai cenai uzņēmuma iekšienē, un es savu ir nākuši klajā ar labu priekšlikumu. Un jo vairāk mēs to varam atbalstīt, jo vairāk šo darbu var izmantot. Par nodokļu nolēmumiem. Ir skaidrs, ka ne jau paši nolēmumi nodokļu jomā rada problēmas. Es domāju, ka um, uzņēmumiem ir ļoti labi saprast, teiksim, kas viņiem ir jāmaksā. Un tur ir skaidrs, teiksim, ja jūs darat ABC, tad jums ir kaut kāds D variants, un atkal cits uh, uzņēmums, atkal viņš dara ABC lietu, un atkal tad ir D risinājums. Problēma, protams, ir tad, ja šos nodokļu nolēmums izmanto tādā ļoti uh, sev izdevīgā veidā. Un tagad esam izveidojuši labas attiecības uh, darba saiknes ar dalību valstīm, ir veikti oficiālie soļi, darbs ir um, uzsākts, un tas viss tagad darbojas. No tehniskās puses mani dienesti regulāri sazinās ar dalībvalstīm, lai veiktu informācijas apmaiņu, jo strādājot pie konkrētām lietām, uh, DigiCom, protams, saņem ļoti detalizētu informāciju par uh, visiem šiem procesiem. izstrādājot vadlīnijas, un es domāju, ka eventuāli mēs pie tā pienāksim. Mēs balstīsimies uz uh, konkrētām lietām. Tātad mums būs nepieciešams konkrēts lietas, uh, lai uz to pamata mēs kaut kad vēlāk varētu izstrādāt šādas vadlīnijas. Paldies, Mesteršmit kungs. Tak for det. Tak, komisār. Paldies, un paldies, komisārs kundze. Es runāšu angliski, tā kā neuztraucieties. So, one of the main topics in our Tā tad viena no galvenajām tēmām uh, mūsu kopīgajā valstī Dānijā ir aviācija Rainērs un sociālais dempings. Kā jūs zinat, uh, Rainērs ir saņēmis uh, smagu kritiku Eiropā par piekopto praksi, sociālo dempingu un izmantojot tās valsts tiesību likumdošanu, kur ir visminimālākās prasības. Dānijā mēs nesen pieredzējām, ka Dānijas darba tiesa ir nolēmusi, ka uh, ir tiesības Dānijas arotbiedrībām tātad stāties konfliktā, konfliktēt pretī šādām kompānijām kā Rainer, kas eh, pārkāpja darba tiesības. Vakar mums bija brokas tikšanās ar galveno izpildu eh, direktoru no Rainer, un mēs pārnājām Rainer biznesa modeli un praksi, un tas ir iespējams tikai tāpēc, ka Eiropas Savienībā notiek šī, ir notikusi liberalizācija aviācijas jomā, un tas, nu, tā rāda ar pirkstu jūsu virzienā, komisārs Kunze, attiecībā uz godīgas konkurences nodrošināšanu, jo es gribētu dzirdēt, kā jūs definējat godīgu konkurenci starptautiskā tirgu, aviācijas tirgu, it īpaši runājot par konkrētiem nosacījumiem Eiropas Savienībā, un vai jūs un Eiropas Savienības uh, konkurences iestādes uh, tātad nosaka ka uzņēmumiem ir jābūt uz vienādiem, vienādiem apstākļiem, lai tie varētu sniegt uh, vienādas pakalpojumus, vai arī uzņēmumi tātad konkurē savā starpā, lai izmantotu iztrūkums dažādos regulējumos, lai varētu pēc iespējas samazināt savu pakalpojumu izmaksas. Tātad gaidīšu jūsu atbildi. Okay, I, I Jā, paldies, atbildēšu, saka komisārs kundze. Jautājums ir ļoti sarežģīts. Un es nevarēšu jums šodien sniegt galīgu atbildi, jo jautājums par līdzsvaru. Tas ir ļoti labi patērētājiem. Jā, un kad aviācijas sektors ir liberalizēts, ir uh, spēcīgāka konkurence, cenas ir paspiestas uz leju, daudz vairāk cilvēki var atļauties izmantot uh, avio pakalpojums, uh, doties brīvdienās, apmeklēt ģimenes locekļus citās Eiropas uh, valstīs. Tātad šajā ziņā ir milzīgs ieguvums patērētājiem no šīs liberalizācijas aviācijas jomā. Un, protams, pakalpojumu vienotais tirgus. Mēs gribam, lai būtu iespēja sniegt pakalpojums pārobežu režīmā, un te mēs saskaramies ar dažām problēmām, jo tātad labvēlīgāko noteikumu regulējumu izmantošana labvēlīgā valsti, labvēlīgākā valstī cilvēku tāda eksploatācija, teiksim, tādā izteiksmē, ka viņi tiek rekrutēti vienā valstī, bet jāstrādā viņiem ir citā valstī. Šīs ir lietas, kas ir jāpārunā, jāizmeklē daudz pamatīgāk. Domāju, ka Eiropas Savienībai kā tādai ir ļoti pozitīvi bijis tas, ka Dānijas darba tiesa pieņēma savu nolēmumu, jo tas parāda, ka eh, darba tirgus modeļos pastāv liels atšķirības Eiropas Savienībā un eh, Dānijas darba tirgus modelim arī ir sava vieta Eiropas Savienībā un savu nozīmi. Protams, tam ir sekas un uzņēmumi pēc tam atkal var domāt un lemt, kā Viņi sadarbosies ar arotbiedrībām, ka tās savukārt izmanto savas tiesības, eh, cenšoties panākt pēc iespējas labāku vienošanos, bet es domāju, ka mums ir jādiskutē daudz detalizētāk, kur eh, tad mēs eh, atrodam šo sākumu punktu, kad lietas var notikt un kad mēs nonākam pie šīs sarkanās līnijas, kad vairs nevar kaut kādu darbību veikt. Ir jāizvērtē, jā, kad ir izdevīgi patērētājiem, lai būtu konkurence, jo tas savukārt rāda inovācijas. Es domāju, ka pēdējo 10-20 gadu laikā ir bijis ļoti daudz inovācijas um, avio jomā un ir daudz uh, pieņemamāks cenas, daudz lielākam uh, iedzīvotāju skaitam, kuri varbūt nevarēja atļauties lidot pirms 20 gadiem. Bet es domāju, ka tas uh, viss nav tik vienkārši, tas ir jāizanalizē un tas nozīmē arī, ka kolēģiem no transporta jomas, tātad tie, kas strādā pie drošības regulējuma, Tā tad jānodrošina, lai tīri no regulējošā viedokļa viss būtu visās jomās kārtībā, jo tas ir arī ārkārtīgi svarīgs aspekts, ja runājot par aviāciju. Thank you. Um, Paldies, uh, Migels. Sorry, Mr. Tremoza. Jēgas, nē, Tremozas. Uh, Thank you very much, President. Uh, vispirms. Paldies, priekšsādātāji. Uh, labrīt, komisārs kundze. Uh, apsveicu jūs ļoti labā darbā, jūsu nu, amatā. Iepazinos ar konkrētu ziņām arī. Mēsēš Mitkungs ir ļoti aktīvi darbojies. Es iesniegšu grozījumu šim ziņojumam attiecībā uz energosektoru un došu jums piemēru. Kā jūs zinat, Spānijā ir daudz saules gaismas, bet Vācija šobrīd ražo daudz vairāk saules enerģijas nekā Spānija. Un tas ir tāpēc, ka Spānijas uh, valsts regulējums uh, ir par labu lieliem spāņu multinacionāliem uzņēmiem un principā pret uh, saules un mm, enerģijas izmantošanas nozari. Es tā tad iesniegšu grozījums arī aviācijas sektorā ir tiek sniegts valsts atbalsts konkrētām aviolīnijām, kas atkal mm, iz, rada kaitējumu citiem uzņēmumiem. Un arī uh, revīzijas palāta ir konstatējusi nu, tās augtās uh, spoku lidostas, kuras uh, saņem uh, finansējumu un atkal kropļo šo konkurences uh, ietvaru. Tā tad iesniegšu grozījumu šajos uh, aspektos. Tāpat arī Google lietā attiecībā uz to iesniegšu grozījums protams, no jūsu puses, komisārs kundze, ļoti labi izstrādāts ir šis uh, konkurences ziņojums. Pagājušā gada oktobrī jūs uzklausīšanā Es aicināju jūs uh, sazināties ar uh, visām iesaistītajām lietām, jo ir daudzi Amerikas uzņēmumi iesaistīti. Protams, Es nelūkšu jums atklāt kaut kādu sensitīvu informāciju, tomēr viena lieta ir skaidra - caurskatāmība par procesu un caurskatāmība attiecībā uz laika grafiku. Nu, mums ir nepieciešams pašreizējais SO izskata jautājumu par Google forum shopping. Un statement of objections tur ir uh, iekļauti visi komisijas iebildumi, piemēram, par to, ka Google dod eh, priekšroku konkrētiem eh, pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Google Hotel Finder un tā tālāk. Vai jums ir kādas norādes, kad šī lieta tiks atrisināta un gadījumā, ja komisija pieņems lēmumu par aizliegumu, vai jūs varētu norādīt, kāds varētu būt provizoriskais laika grafiks. Esam zaudējuši piecus gadus, mēs nevaram atļauties zaudēt vēl piecus. Tātad, kopsavilkumā varētu teikt vienā teikumā, vai mēs varam sagaidīt, ka būs vēl vairāk kaut kas iekļauts šajā statement of objections iebildumu sarakstā Google lietā. Tātad vēl būs vairāk šie problēma jautājumi, vai mums ir jāgaida līdz eh, pašreizējā ESO eh, e procesa beigās. Well, at least I can, I can say so much that Es vismaz varētu pateikt tik daudz, ka nē, mēs neplānojam gaidīt līdz pabeigs, tiks pabeigts šis eh, protestu iesniegšanas process, bet mums, mums jāsagatavo pietiekam nopietni šī lieta un vēl notiek izmeklēšana. Ir vairāk jautājumu, kas ir cieši saistīti ar šo protestu iesniegšanu jo tiek apgalvots, ka izmantojot dominējošo situāciju meklēšanā, Google pats ar saviem pakalpojumiem veido tirgu un dominē tajos viesnīcu jomā, karšu jomā. Tā pati loģika, vienāda veida sūdzības un eh, pašreizējā uh, iesniegtā protesta kontekstā nav tā, ka iesniedzam vienu un viss. Nē, tas tā nedarbojas. Mēs iegūstam ieskatu, kas ir ļoti noderīgs cīnoties ar līdzīgiem gadījumiem. Tāpat laikā jāsaka, mums ir arī svarīgi izmeklēšanas e, pasākuma attiecībā uz reklāmām un Google vidi, kas saistīta ar reklāmām, sūdzībām tad, kad uh, ir izmanto šie pakalpojumi, grūti no tiem atteikties un paturēt savus datus. Vien e, AdWords, e, protams, ir viens no izmeklēšanas iemesliem, izmeklēšana nesen uzsākta, bet oficiāli izmeklēšanas uzsākšanas tas ir arī signāls, ka tā mums ir augsta prioritāte. Jo tas ir svarīgi lietotņu izstrādātājiem, ja šo sūdzības var tikt papildināts ar faktiem un pierādījumiem. Tad tas ir tāds ļoti atpazīstams gadījums, atpazīstama lieta. Tālāk diskusija par lidostām ir ļoti svarīga. Jūs zināt, mums ir īpaša regula par lidostām, un Eiropā ir ļoti daudz lidostu ja es pareizi atceros, vairāk kā 60% eiropiešu dzīvo mazāk kā divu stundu braucienu attālumā no kādas lidosts. Skaidrs, ka ir nepieciešams nopietns biznesa modelis un dažkārt ir grūtības un tad nāk palīgā valsts atbalsts. Eh, bet eh, par, mm, par to būs, atcīmredzot, jādiskutē citā laikā, lai neradītu pārāk lielu stresu šobrīd mūsu priekšsarētājiem šeit. Paldies, tagad Viegas kungs. Paldies. Es rūpīgi iepazinos ar ziņojumu un ir divas lietas, eh, kas ir saistīts ar situāciju un tās eh, rezultātiem Portugālē un citās valstīs. Spirito Sanko banku noregulējuma gadījums, kad eh, konkurences dienesti pauda, ka tas viss atbilst konkurences noteikumiem. Kaut gan praksē valsts bija tā, kas iepludināja 5 miljārdus eiro noregulējumu fondā. Vai šeit nav tāda zinām liekulība tomēr? Ja šāds process tiek eh, paziņo, par šādu procesu tiek paziņots, ka tur viss ir kārtībā ar konkurences eh, skatījumu, kaut arī mēs zinām, ka tā ir valsts kas ir iepludinājis 5 miljārdus, un kāpēc nevar vienkārši atzīt, ka tā banka bija pārāk liela, lai ļautu tai bankrotēt, un ka kārtējo reizi nodokļu maksātājiem sabiedrībai būs e, jā, jāizglāb šī banka. Tālāk e, lauksainiecības pārtiks e, sektors. Tas situācija šobrīd rada ideju, ka ka kopējā lauksaimniecības eh, politikā eh, ir priekšroka eh, organizācijām, ražotāju organizācijām, bet problēma jau nav ražošanā. Lauksaimniecībā ražošana nav uh, elastīga piegāda, tieši pretēji, tur ir ļoti ilgs ražošanas cikls. kas nav, piemēram, kas nav elastīgi maināms atkarībā no cenu aspektā. Tiek saņemtas dažādas sūdzības no visiem, kas saistīti ar lauksaimniecības nozari, jo prakse ir tāda, ka cenas tiek regulētas tādā veidā, ka ir milzīgs dempings. Vienalga, vai runa ir par piena uh, gaļas vai rīsu cenu, šobrīd šīs cenas tiek nodzītas ievērojami zem pašizmaksas. Un ņemot vērā šo situāciju, ņemot vērā sūdzību skaitu šai nozarei, ko komisija plāno darīt, lai uh, risinātu šo problēmu? Protams, ka vislabākais no, noregulējums, kā tas tika izdarīts, bija pirms man pilnvaru termiņa, bet, protams, um, ehm, pr problēmas eh, un šobrīd tas pats noslēgums ir tas, eh, ko mēs īpaši uzraugam. Izmaksas eh, tos, atcīmredzot, Portugāles finanšu sistēmas seks noregulējuma lēmumā ir atļauts izveidot šo pārejas banku, kuru vēlāk pārdos un e, būs atkal iespēja konkurēt. Pārdošanas e, nepieciešamība ir ļoti svarīga. Jo, ja tas ļaus atgūt daļu no iemaksātās naudas, tad tas, protams, ir labāka situācija nekā savādāk būtu. Līdz ar to cena, protams, ir svarīga cilvēkiem, kas par to atbild. Man ir grūti runāt detalizētāk, kaut vai tāpēc, ka man nav vairāk detaļu, jo no, Novo banko pārdošana notiek tieši šobrīd. Un tālāk par lauksaimniecību un pārtiks sektoru un ar to saistīto vērtību radīšanas ķēdi, tam ir ļoti augsts prioritāte mūsu skatījumā. Jūs jau zināt, ka mēs ar savu kolēģi Filu Hoganu strādājam pie jaunām vadlīnijām, kas ļautu ražotājiem ieņemt spēcīgāku e, pozīciju, veicot pārdošanu vērtību ķēdēm. Un e, šobrīd mēs esam e, noslēguma procesā šim dokumentam, šīm vadlīnijām. Ir nepieciešama spēcīgāka ražotāja pozīcija, pārdodot preces augšup pa vērtību radīšanas ķēdi. Otrakārt, mēs ļoti rūpīgi pētam e, dažādas karteļus, vai nepastāv tāda iepakojuma jomā, piemēram, tādi varbūt e, individuālajiem e, pircējiem tas varbūt ir ļoti nemanāmi, bet ja tūkstošiem un simtiem tūkstoši tiek iepirkti uh, Ehm, iepakojumi ražotājiem, tad tās ir liels izmaksas. Un, lai eh, nodrošinātu labāku līdzsvaru vērtību radīšanas ķēdē, lauksainicības un pārtiks eh, jomā, mēs strādājam pie karteļu noteikšanas, respektīvi pie identificēšanas, vai tāda pastāv. Paldies. Tālāk nākamā runātāja Skota Keito. Es esmu deputāte no Dienvidu Rietumu Anglijas. Un, cik es saprotu, eh, energobilants jautājums ir nacionālajā kompetencē, bet eh, mēs esam nobažījušies savā Eh, valstī, ka ja pašreizējā valdība ir noskaņot negatīvi pret atjaunojumiem energoresursiem, kas neļaus mums sasniegt eh, oglekļa eh, samazināšanas mērķus, piemērs. Pagājušā nedēļā klimata pārmaiņu nodeva tiek uzlikta arī atjaunojumiem energoresursiem, kas, manuprāt, ir absolūti neloģiski, bet vai šeit nav arī konkurences pārkāpumu? Dienvidu rietumu gadījumā mēs nesen publicējam ziņojumu, kas pierāda, ka ar atjaunojumiem energoresursiem tiek radīts jauns darba vietas. Bet katrā ziņā Hinklīs uh, e, rada šķēršļus atjaunojumu energoresursu plašāku e, izmantošanai. Un, manuprāt, šeit ir problēmas ar e, konkurenci. Tāpat arī maksājumi, kas tiek radīti um, tieši konkurencē ar Hinklī. Kurā brīdī tā kļūst par problēmu, kad kāda valdība ir um, pilnībā izvēlējusies um, kādu konkrētu enerģijas veidu. Un tas sāk traucēt konkurenci, jo es uzskatu, ka valsts valdība apzināti kropļo konkurenci par sliktu atjaunumu energoresursu ražotājiem. Paldies! Uz šo jautājumu man ir ļoti grūti sniegt precīzi atbildi jo tad man būtu jāiepazīstas uh, ar konkrētajiem lēmumiem, kas ir tikuši pieņemti, izmainot atbalsta schēmas, lai es varētu izvērtēt, vai šīs izmaiņas nav notikušas tādā veidē, kas maina konkurences situāciju, jeb tomēr šīs izmaiņas ir bijušas tādas, kas uh, uzlabo konkurences iespējas. Vispārīgi mēs cenšamies eh, panākt, eh, lai valsts atbalsts būtu pēc iespējas minimālāks, un cik man ir zināms, jo uh, tad, kad lēmums par Hinkelu tika pieņemta, es vēl nestrādāju šajā amatā, bet katrā ziņā šis ir ļoti ilgs process, lai nodrošinātu, ka netiek pārāk daudz kompensēts, lai izmaksas nodokļu maksātājiem būs pēc iespējas mazāks. Šobrīd es jums nevaru atbildēt eh, uz to, kā tas ietekmēs eh, apvienotās karalists enerģētikas sistēmas nākotnes attīstību. Es teiktu tā, ja atbalsta schēmās atjaunojumiem energoresursiem būs ievērojams izmaiņas, tad apvienotā karalistei būtu jāgriežas pie komisijas, lai saņemtu jaunu izvērtējumu par to, kā tas viss darbosies praksē. Un šajās debatēs ir jāņem vērā arī tas, ka dalību valstī ne tikai eh, tiesības izvēlēties eh, savu energo bilanci, uh, un tās uzbūvi, bet tai ir jāpieņem arī dažas no šiem lēmumiem izrietošās sekas, un tādējādi es cenšos norādīt, ka šeit runa par reālu politiku. Tas nav tikai lēmums par energobilanci, tas ir arī saistīts ar to, kas tam sekos, ja mēs runājam par dažādu, daž, pietiekami daudzveidīgu sistēmas izveidu. Bet es labprāt atgriezīšos pie šī jautājuma arī kādā citā reizē. Paldies, Marko Vallī, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs Kunz. Es runāšu itāliski. Man ir jautājums saistībā ar Itāliju un arī viens vispārīgs jautājums. Itālijas banku sektors no 2009. gada krīzes ir ticis ārā tomēr atsevišķu banku nodevas e, netika piemērots banku e, nozarei krīzes dēļ. Un šobrīd ir 190 miljārdu zaudējumu. Un tas ir e, zaudējuma apjoms pieaudzis pēdējos 45 gados. Ņemot vērā, ka jūs nesen ticāt, tikāties ar Itālijas finanšu ministru, viņi cenšas šobrīd izveidot slikto aktīvu banku, lai to varētu noregulēt jāsaka, ir jau sniegts diezgan liels uh, valsts atbalsta apjoms, un akcionāri saņēmuši arī dividendes. Bet tieši par šo sliktu aktīvu banku es arī vēlos prasīt, vai izmaksas būs uh, privātajiem akcionāriem, vai nesanāks tā, ka nodokļu maksātāji par to maksās. Jūs sakat, ka visam jābūt caurskatāmam un tā tālāk. Bet eh, praksē mēs eh, īsti tā nejūtam to. Tāpat arī vēlos jautāt vēl ko. Ņemot vērā, ka Eirozonā šobrīd ir eh, lielas, liela problēmas arī saistībā ar konkurenci Vācijā, salīdzinot situāciju ziņojumos pa, pa dalību valstīm, ir šī nelīdzsvarotība Es centos jau no Moskavisī kunga būt atbildījušo jautājumu, bet eh, nevarēja īsti, jo nekāda pasākuma nav īstenoti un ir liela nelīdzsvarotība starp Vāciju un visām pārējām dalību valstīm. Vēlos dzirdēt no jums, vai nav laiks rīkoties šajā jautājumā. Well, on, on, uh, Italian... Kas attiecas uz Itālijas banku sistēmas reformu, mēs cieši sadarbojamies ar Itālijas iestādēm. Es tikos ar eh, Padoankungu, Itālijas finanšu ministru un eh, mūsu dienestu uztur cieši kontaktus. Kas attiecas uz slikto aktīvu bankas eh, izveidi, nu, tas ir veids, kā pārņemt no komercbankām eh, aizdevumus, kur, eh, kur netiek atmaksāti, eh, apvienotos vienā bankā un lai šīs bankas varētu turpināt aktīvi strādāt. Šo, joprojām notiek aktīvas tehniskās diskusijas, jautājums vēl ir atklāts, bet kopumā varu sacīt, ka tas, ko mēs darām saistībā ar uh, pārvaldību tiem eh, aizdevumiem, kas netiek atdoti. Tas nevienmēr noved pie valsts atbalsts sniegšanas, jo šādi aizdevumi, kas netiek atdoti, var tiekt pārdoti tālāk par tirgus cenu. Un tad nerodas problēmas ar valsts atbalstu. Protams, ka tas nav tik vienkārši, kā tas izklausās, jo bieži vien eh, kāpēc, iemesls, kāpēc ir vēlme izveidot eh, šādu sliktu aktīvu banku, ir tieši tas, ka nav iespējams pārdot šos eh, sliktos kredītus. Līdz ar to noteikti cenu, kas būtu atzīstama kā pietuvināta vismaz tirgus cenai, un tad ir dažādi citādākas iespējas uh, Um, kur jau mēs vairāk ievirzamies valsts atbalsta jomā, bet tā tāda vispārīga komentāra no manis jau par konkrēto Itālijas jautājumu. Jāsaka, process vēl turpinās un es nevaru jums vairāk detaļas sniegt. Paldies! Anemans kungs. Oké, okay. is dat beter? Ja. Ik had u graag uh, met u uitgezoomd naar uw visie op de toekomst. Jā, es vēlējos uzdot jums jautājumu par jūsu skatījumu uz Eiropas Savienības nākotni. Jo, manuprāt, šobrīd ļaunprātīgi tiek izmantotas Eiropa federālistu uh, Eh, politikas. Es esmu ENF grupas pārstāvis un mēs neatbalstam pārnacionāls eh, domāšanas atbalstīšanu, bet eh, atbalstām sadarbību starp dalību valstīm. Protams, ka vienotais tirgus precēm un pakalpojumiem ir laba lieta un arī uzraudzība tam ir nepieciešama. Ne jau tur ir problēma. Jautājums ir par to, vai tiešām mums ir nepieciešams visu laiku pieņemt jaunas normas tādas princips kā subsidaritāte dažkārt ir pretrunā vienotā tirgus principiem, un līdz ar to Eiro federālisti domā, ka vienotais tirgus ir ideāls iemesls, kāpēc visu ir nepieciešams harmonizēt un vienādot. Piemēram, jūs kolēģi Marijana Taisena E, izteikusi arī kritiku par karteļiem, e, tabaks jomā, mobilo telefonu lomā. Tas ir mikro līmenis, bet kā tad ar makro līmeni, ar, ar kopatēlu, kopainu? Vai e, mums ir, jūsuprāt, nepieciešama enerģētikas savienība? Jūs sacījāt, ka enerģētikas savienība ir vienīgais veids, kā nodrošināt vienotu tirgu um, nodokļu maksātājiem, bet tad jau tāds pašs arguments var izmantot arī nodokļu savienībai, sociālo normu savienībai un tā tālāk. Ja mēs šādā veidā skatāmies uz lietām, tad saraksts ir bezgalīgs, kurā vietā tad būs eh, tā gala līnija, ko mēs novilksim, kāda ir ideoloģija aiz tā visa. Jā, nu jāsaka, šī situācija ir diezgan vienkārša Es ikdienā strādāju pie tā, lai aizsargātu tos, ko es eh, uzskatu par Eiropas vērtībām. Vienlīdzīga attieksme, vienlīdzīgi noteikumi gan lieliem, gan maziem, lai viņiem būtu tiesības saņemt vienādu attieksmi. Un Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga šī misija. Un uh, Šī misija ir radīt cerības daudziem eiropiešiem, kuriem varbūt nav darbs šobrīd un viņi nevar apgādāt savu ģimeni. Tāpat laikā nākamajā brīdī tas reiz viss kļūs ļoti tehnisks, jo viena no lietām, kas būs jādara tālāk, ir jārada paties digitālais tirgus, eh, vienotais tirgus, kapitāla tirgus, enerģētikas savienība, kapitāla tirgus, kas var nodrošināt kapitālu uzņēmumiem, lai arī tie varētu radīt darbvietas, kas cilvēkiem nepieciešams. Uh, Un, manuprāt, tas ir jādara tā, kā tas līdz šim ir darīts Eiropas līmenī. Jo tas ir tieši tas veids, kā mēs radām iespējas Eiropas iedzīvotājiem, lai viņi var censties piepildīt savus sapņus. Un šādā veidā mēs esam, manuprāt, atraduši labu līdzsvaru saistībā arī ar to, kā darīt lietas Eiropas mērogā. Un tik tiešām ir nepieciešams šīs lietas darīt Eiropas mērogā, ja mēs vēlamies uh, būt e, ilgstoši globālajā tirgu, globālajā sabiedrībā. Un e, pie tā es arī strādāju katru dienu, tiešām visas Eiropas mērogā un pār Eiropas mērogā, varētu teikt pat dažkārt. Thank you. Uh... Pal paldies. Un tagad pēc politisko grupu jautājumu uzdevēju raunda Es tagad došu vārdu individuāliem jautājumu uzdevējiem. Pirmais Fērberkungs. Jā, vielen dank, ich versuch's auch. Paldies, es centīšos arī relatīvi īsi izteikties. Man ir trīs temati, ko es vēlos pieminēt. Eh, mēs darba grupā prezentējām vakar pētījumu par digitalizāciju sabiedrībā, jūs arī vēlaties izmeklēšanu veikt šai sektorā. Kad varētu būt kādi pirmie rezultāti? Otrakārt, mēs diskutējam šeit par kapitālu tirgu savienību, kā mēs varētu Eiropas Savienībā finanšu tirgus savstarpēji integrēt, bet no otras puses tāda tirga kā telekomunikācijas, enerģētikas, avio pārvadājumu tirgu, kur mēs vēramies ar konkurences tiesībām eh, nodrošināt, ka dalība valstis eh, taisnīgi to visu organizē. Kā mēs varam nonākt līdz šo tirgu integrācijai? Un izveidojam tādu uzņēmumus, kas drīzāk ir pārņemšanas kandidāti, bet nav spēcīgi konkurenti. Un ja mēs īstenojam šādu politiku, lai, ne, lai būtu tā, ka mēs tikai konkurenci garantējam patērētāju interesēs, bet arī nodrošinām šo uzņēmumu konkurētspēju globālā līmenī. Un trešais jautājums. Eh, mani nodarbina pasākumu ilgums, it īpaši digitālajā jomā. Microsoft eh, lieta 5 gadus bija, Google jau arī 5 gadu iet. Un Un tur ir runa par eh, dominantas tirgus pozīcijas izmantošanu, un kas joprojām paliek spēkā visus šos gadus. Ko jūs varat darīt, lai pātrinātu šos procesus? Thank you. Paldies, Zībankungs. Mani, mani frāgen. Mani jautājumi ir sveicināti Eh, eh, es eh, uzdošu jautājumus saistībā ar to, ko Ferēras kundze sākumā uzdeva par nodokļu nolēmumiem un valsts atbalstu. Jūs sacījāt, ka pirms jūs vēlaties izstrādāt vadlīnijas, jūs vēlaties iepazīties ar atsevišķiem gadījumiem. Tas man rada bažas vadlīniju funkcija ir saistīta ar noteikumu noteikšanu. Es pieņemu, ka Eiropas komisija ir ieguvusi priekšstatu par to, kas notiek nodokļu nolēmumu jomā, un kas ir savietojams ar esošiem tiesību aktiem Eiropas Savienībā un kas nē. Mans jautājums jums, kāpēc jūs nesākat no šiem priekšstatiem ar vadlīnijām, kuras tad jūs katrā gadījumā, izskatotos, varat papildinātos. Manas bažas ir tāds, ka ja jūs tā nerīkosieties, uh, tad jūs e, varat e, ar asām vadlīnijām nāk klajā tikai pēc daudziem gadiem, un visu šos gadus turpināsies līdzšinējā darbība. Otrais jautājums ir ar saistīts ar automātisko informācijas apmaiņu, kad tā beidzot būs spēkā. Dzirdējām no arotbiedrībām, kas ir e, arī pasūtījuši pētījumu, ka šobrīd nodokļu administrācijas nemaz nav spējīgas resursu ierobežojumu dēļ eh, īstenot kaut kādas eh, Eiropas mēroga pētījumus. Vai jūs uzskatāt, ka jūs esat ar eh, pietiekamiem resursiem tīt galā ar šo informācijas apmaiņu automātisko? Tad pavisam vienkārši, ņemot vērā tos cilvēkus, kurus jūs nodarbinat, vai jums pietiek personāls, lai īstenot šo procesu, ja jums nepieciešams papildus personāls. Paunova. Paunovs kundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Man ir ļoti patīkami jūs atkal redzēt mūsu vidū, komisārs kundze. Es vēlētos pajautāt, kur šobrīd atrodas e-komercijas izpēte. Es saprotu, ka e, komisija ir sagatavojusi 50 lapušu, 15 lapušu garu jautājumu e, kopumu par to, ar kādiem ierobežojumiem šie cilvēki sastopas e-komercijā. Tas attiecās arī uz līgumslēgšanas ierobežojumiem internetā un īpaši pārobežu gadījumos. Man eh, ļoti patīk jūsu izmeklēšanas deksme interneta vietnes izpētē, jo jūs jau teicāt, ka tā ir jūsu prioritāte un arī mums tas ir ļoti svarīgi, tāpēc eh, mums eh, mūs iepriecina, ka jūs izmantojiet jūsu instrumentu kopumu, lai palīdzētu mūsu likumdošanas dabā, darbā. Kad jūs paredziet sagaidīt šīs atbildes no iesaistītajām pusēm, un es vēlētu dzirdēt konkrētas atbildes. Thank you. Paldies, komisārs kundze. Vispirms paldies par jūs izteikto, izteiktajiem koment, komentāriem par šīm izmeklēšanām e-komercijā. Mēs sagaidām, ka pirmie rezultāti būs pieejami nākamā gada sākumā. Kā jūs teicāt, šie jautājumi ir pat, pa, jūs teicāt 50 lapus, bet ir pat tāda, kur ir 100. Un mēs šo jautājumu kopumu izsūtam veselē virknei uzņēmumu. Tāpēc esam ļoti priecīgi, ka um, mēs būsim priecīgi, ja uzņēmumi būs gatavi mums atbildēt. Jo, protams, kā jūs teicāt, atbildēt eh, uz šo formulāru pietiek, tas prasa laiku, tas nav divas, trīs minūtes, tāpēc mēs ļoti augstu novērtēsim, ja uzņēmumi tos aizpildīs, un tas tiešām var mums sniegt eh, nepieciešamo informāciju, kas varētu palīdzēt eh, nošķirt dažādus šķēršļus, kulturālos, eh, valodas, uh, uzņēmēju darbības, līgums slēgšanas šķēršļus. Kā jūs ziniet, arī citi komisāri strādā pie, šā, pie šo jautājumu izpētes, un tāpēc tas varētu sniegt palīdzīgu momentu arī jūsu darbā. Ko mēs darām digitālajā vienotajā tirgū? Mēs mēģinam to integrēt. Ir tādas jomas, kurās tirgus ir ļoti sadrumstalots, ir ļoti maz eiropiešu, kuri nodarbojas ar pārrobežu komercdarbību. Ir ļoti maz eiropiešu, kuri iepērk dažādus digitālos pakalpojumus pāri robežām. Un uh, nelīdzēs jau tas, ja uzņēmumi tā kā veidos eh, uzņēmums no vairākiem vienas valsts ietvaros. Mums ir jāmēģina izveidot visu Eiropas tirgus, un tad eh, uzņēmumiem būs arī lielākas iespējas adekvātas konkurences apstākļos strādāt iedzīvotāju labā. Tas pats attiecās arī uz kapitāla tirgu. Es eh, zinu, ka problēmas eh, izveidot jaunus kapitāla instrumentus nav nemaz tik viegli. Mēs to mēģinājām Dānijā, bet mūsu tirgus ir pārāk mazs un mums tas neizdevās. Tāpēc ir nepieciešams jūs šos jaunos instrumentus eh, izveidot Eiropas līmenī, jaunas obligācijas, eh, drošības garantus un līdzīgi, jo tas tiešām var radīt jaunas darba vietas. Mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai pātrinātu procedūru. Mēs um, mēģinām izveidot labākus projektus, lai uzlabotu datu pārvaldību, lai mūsu procedūras laika ziņā palikt īsākas. Par uh, šo uzticēšanās palielināšanu. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc mēs izmantojam konkrētus eh, instrumentus, eh, lai informācija būtu uzcama. Tas attiecas arī uz nodokļu noteikumiem. Mums ir nepieciešams precedenta gadījums, un tad mēs varēsim sagatavot vispārējāka rakstura noteikumus. Un uh, tikai ar regulas palīdzību mēs varam uh, šo jautājumu sakārtot, un tad mēs varbūt sagatavojam vadlīnijas. Un, uh, ja, un tad mēs varam pateikt uzņēmumiem, kā izpildot un vadoties no šīm vadlīnijām, jums nebūs problēmas. Bet um, galvenās mājas darba veicējas jau ir pašas dalību valstis, kurām ir jāīsteno konkrēti nodokļu nosacījumi. Piemēram, īrijā viņi ir izveidojuši tādu eh, nodokļu sistēmu, bet tas eh, prasīja ilgstošu nacionālo darbu. Uh, ka tā šobrīd vairāk atbilst Eiropas Savienībai. Arī Luksemburgā viņi ir pieņēmuši veselu virkni likumu, kas viņu eh, sistēmu ir padarījis eh, caurskatāmāku. Tātad eh, mēs mēģinam palīdzēt dalību valstīm, lai tās varētu sakārtot savu likumdošanu. Jūs jautājums par instrumentiem. Jā, instrumenti mums ir pietiekami, bet eh, mēs vienmēr mēģinam pielāgoties eh, reālajai dzīvei. Un mēs mēģinam konkrētajam gadījumam atvēlēt nepieciešamos cilvēku resursus. Protams, ka mums vienmēr tā kā vajadzētu papildus darbiniekus, bet mēs mēģinam darīt visu, lai cilvēki tiešām strādātu ar prioritējumiem, mums prioritējumiem jautājumiem. Nākamais Santa kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Konkurences politikas pārvaldība iekšējā tirgu balstās uz e, digitālo tirgu un citiem stratēģiskajiem instrumentiem jo galvenais konkurences politikas nolūks ir nodrošināt vienādas spēles e, noteikums visiem. Un tomēr tādi specializēti e, tirgus e, domēni, kuri nāk par labu dažādiem biznesiem. Ko jūs dariet, lai dalību valsts darbības, mo, dalību valsts darbības modernizējot savus noteikumus, neizkropļot konkurenci? Problēma ir tāda, ka uh, valsts palīdzību nekad mēs nevaram uzskatīt par uh, vienlīdzīgāku spēles noteikumu izveidošanu. Tomēr mazas valstis, tādas, e, kurām varbūt nav tik lielas ietekmes kaut ko noteikt, varbūt ir atstātas ārpusē. Šobrīd e, Eiropā pietrūks instrumentu, lai noteikti, ko darīt ārpus konkrētās dalību valsts teritorijas. Un mums ir nepieciešami jauni projekti, kas radītu darba vietas. Grieķijas krīze skaidri. Lūdzu, uzdodiet jautājumu, mēģina pārtraukt priekšsēdētājs. Runātājs turpina valsts palīdzība, kura tiek eh, piemērota pāri robežām, varētu tiešām nākt par labu konkurētspējai, bet eh, bieži vien tā tas nenotiek. Vai būtu iespējams iekšējā tirgus eh, perifērajiem reģioniem sniegt kādu palīdzību, piemēram, valsts aviopārvadātājiem. Tas e, ļautu uzlabot un izlīdzināt ekonomiskās e, atšķirības starp dažādiem reģioniem. Andrejas Švāb. Tagad Švāba kungs, paldies, e, prieksēdētāja kundze. Es vēlētos vēlreiz atgriezties pie diviem jautājumiem, bet e, šie jautājumi jau tika uzdoti. Mēs e, runājam par uh, sektoru specifiskajiem pasākumiem un digitālo tirgu. Protams, ka atbildes jau nav tik viegli saņemt, un tomēr es vēlētos pajautāt, vai jūs raugāties uz astotā panta piemērošanu patreiz spēkā esošajai regulai. Uh, Ar eh, šo pantu komisijai ir tiesības eh, pieņemt adekvātus mērus, ja kaut kas nedarbojās. Digitālajā jomā jau visiem ir skaidrs, ka eh, atbildīgajām iestādēm ir ļoti ātri jāsāk darboties. Bet iespējams, ka šeit varētu arī šo astoto pantu piemērot. Un eh, Santa kungs uzdeva jautājumu, bet šeit eh, būtu tāds papildi jautājums politiski iekrāsots. Tiešām Eiropa ir globāls līders eh, vairākās jomās, un mums nav Eiropā pat ir tādas jomas, kurās Eiropas iekšienē nav konkurences, bet konkurence nāk no citiem kontinentiem, bet iespējams, ka šajos citos kontinentos nav tāda paša konkurences noteikuma kā mums. Tātad um, IT Eiropā ir ļoti augsts attīstīts, un kā Eiropa varētu kaut ko atbildēt, lai eh, cīnītos par konkurences izkropļojumiem, kas nāk ārpus Eiropas Savienības. Un tāpēc mans jautājums. Vai jūs varbūt varētu paredzēt, ka mēs e, varētu tomēr palīdzēt e, augsti attīstītām tehnoloģijām. Burdzānī kungs, paldies, prieksēdētāji kungs. Arī no sociālistu viedokļa raugoties, e, ir labi, ja konkurence ir godīga un atrunāta. Bet atcerēsimies, ka konkurence ir ne tikai uh, starp um, iesakņojušiem spēlētājiem, bet ir arī tāda konkurence, kura, i, kur izveidojas starp jaunajām un vecajām nozarēm. Un es vēlētos pajautāt jautājumu par pilsētu vidas transporta sektoru. Un viens jautājums ir Uber. Es saprotu, ka ļoti daudzās dalību valstīs ir atregulēts šis jautājums un šo pakalpojumu sniegšanu, un daudz to gatavojas atregulēt. Uh, bet eh, ja mēs sākumā dažādās dalību valstīs vienu un to pašu pakalpojumu atregulēsim ļoti, ļoti sīk un dalību valstu līmenī, vai tas vēlāk neradīs problēmas? Mans jautājums, vai komisija būtu gatava sagatavot eh, ieteikumus, kā aplikt ar nodokļiem vai atregulēt un izvirzīt noteikums jaunajām nozarēm, jauniem pakalpojumiem. Komisārs Kundze. Uz pēdējo jautājumu atbildot, vai mēs, nevar, vai mēs varam vai nevaram izvirzīt regulējumu jaunajiem pakalpojumiem, tad eh, tas noteikti ir jautājums manam eh, kolēģim komisāram, kurš atbild par transportu. Es, eh, protams, saprotu, ka ne tikai valsti šobrīd atregulē šo pakalpojumu, bet pat atsevišķas pilsētas. Uber gadījumā tas tā ir. Mums eh, jautājums uzdodat ne tikai jūs, bet eh, es pat nezinu, vai mēs varēsim atbildēt. Tā tad, cik lielā mērā uh, mums būtu jānoņemās ar Uber, un kas tas tāds ir, vai tas ir takšu pakalpojums, vai tas ir vienkārši transporta pakalpojums, pārvadājuma pakalpojums. Un pirms mēs vispār varam kaut ko atbildēt cilvēkiem, mums ir jāsaprot, kas tad īsti šis pakalpojums ir. Jo, protams, no vienas puses mēs vēlamies palielināt eh, konkurence, bet no otras puses, protams, ir pilnīgi nepieņēmami ka kāds nodrošina pasažieru pārvadājums pasažieriem nesot apdrošinātiem un, protams, nemaksām nodokļus un kādi ir šoferu darba apstākļi un tā tālāk un tā joprojām. Un dalība valsts tiešām to šobrīd mēģina sakārtot, bet eh, es šo jautājumu uzdošu arī manam kolēģim transporta komisāram. Tagad par eh, vidēji vidustermiņu pasākumiem varbūt, ka jums šķiet, ka es tā kā izvairos konkrēti atbildēt, bet ir jāsaprot sekojošais, ka mums ir viens mērķis un tas ir jāsasniedz. Un e, tāpēc viens no iemesliem, kāpēc mēs esam tik negribīgi, ir tādas dalību valsts, kuras šos e, pagaidu termiņu pasāku, pagaidu pasākums izmanto ļoti plaši, bet e, ir arī tādas, kuras nē. Mums ir karteļu gadījumi, un jāsaka, ka e, sūdzības, kas nāk no dažādiem spēlētājiem, mums ir jāsaprot, kas tur īsti notiek. Un e, bieži vien e, nav skaidrības, vai mēs tiešām daram pareizi, un ja daram, tad kurš dara pareizi, jo visi iesaistīti apgalvo, ka dara pareizi. Ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tomēr tas eh, tā kā nebūtu iemesls vilcināties. Un arī resursus atvēlēt tiem uzdevumiem, kas ir nepieciešami. Un eh, šis mazais bukletiņš, kur esmu sagatavojusi, ceru nesies jums prieku jo šeit jau runa iet par to, ka Eiropas iedzīvotājiem tiešām trūkst konkurences eh, energo piegādes jomā, transporta jomā, un tā ir viena no mūsu prioritātēm, lai Eiropas patērētājiem būtu pieejami adekvāti pakalpojumi par adekvātu cenu. Un, eh, protams, ka eh, prioritāts ir viens no galvenajiem instrumentiem, kurus vēlamies izvirzīt tieši ātrākā pakalpojuma sniegšanā. Tagad par valsts atbalstu. Iepriekšējā sasaukumā tika eh, strādāts pie šī valsts atbalsta sakārtošanas, bet ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis būtu neatkarīgākas. Protams, noteikumi visām būs vienādi, un tomēr pašām pieņemt lēmumu kaut ko darīt tām ir ļoti svarīgi. Lai nebūtu tā, ka par katru lēmumu tām ir jāinformē komisija, nē, tām ir jādarbojas pastāvīgi, un tomēr viņu darbībai ir jābūt caurskatāmai, viņiem ir jāpaziņo publiski iedzīvotājiem, kā viņas izmanto eh, nodokļu maksātāju naudu, un otrs dalību valstīm ir jāizvērtē, kā viņu pieņemtais lēmums un īstenotie mēri darbojās. Mēs visi esam politiķi un zinām, ka ir ļoti svarīgi pieņemt lēmumu, piemēram, nesam pieņēmuši, un tad cita valdība to īsteno. Un tad mēs prasām šai valdībai novērtēt un izvērtēt kritērijas, mūsu pieņemtajam pasākumu kopumam. Mēs, eh, protams, varam pēc tam to salīdzināt. Un eh, domāju, ka to īstenojot mums būs vienādāka spēles noteikuma. Vēl bez tam mēs eh, runājot ar dalību valstīm augsta līmeņa sanāksmēs, runājam par šo valsts atbalstu, jo tas ļoti daudzām dalību valstīm ir aktuāls jautājums. Tas tiešām ir svarīgi sēsties visiem pie viena galda, daudz cilvēku pie viena galda, apmainās ar idejām. Piemēram, vienā dalību valstī, ja kaut kas darbojās ļoti labi, tad varbūt cita dalību valsts to nenugluži kopēs, un tomēr tas tai būs labs pamudinājums un ideja bāze. Bet, eh, protams, ir jābūt vienlīdzīgiem noteikumiem tam, kā dalību valsts izmanto šo valsts atbalstu. Uh, Mar Paldies, uh, Margaret! Vestagers kundze par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Tagad mēs sāksim strādāt pie sava ziņojuma un ar nepacietību gaidīsim turpmākās tikšanās ar jums. Un paldies par visu, ko stāstījāt saistībā ar jūsu darba kārtību konkurences jomā. Lielas paldies! Some words that we prepared, sorry, we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 Uh, darba grafiku, tāpēc nolasīšu tagad uh, priekšsēdētāju paziņojums. Es atvainojos, lasīšu ātri sakarunātājs. Koordinātori apstiprināja uh, savu vēlmi ātri strādāt ar referentiem, nēnu referentiem, lai varētu rast ātri komisijas, komitejas atbalstu un lai varētu atkal ziņot koordinatoriem, kuri tad atkal varētu strādāt tālāk pie banku struktūrālo reformu jautājumu. Jaunās uh, politiskās grupas ENF izveidošana, punktu kvota, kas piešķirta grupām nepiedarošiem locekļiem, ir attiecīgi pārdalīta starp ENF grupu un uh, vienu uh, grupām nepiedarošu ekonu locekli, ņemot vērā uh, grupu pārstāvu ekonu komitejā. Uh, INF grupa eh, pārstāvēs eh, ne grupām piedarošos eh, locekļus pirmajā raundā diskusijās, un šis grupā nepiedarošais ekon loceklis tiks pievienots brīvā mikrofonu sādaļai. Un Banku Savienības darba grupā arī tātad notiks šī locekļa nomaiņa, tātad ENF loceklis pārņem šo vietu koordinātori, ir uh, piekrišana aicināta Marku Karniju, e, Anglijas bankas pārstāvi, uh, ekon komitejā nākošajos mēnešos, uh, lai runātu par banku regulāciju un citi banku pārvaldnieki arī tiks uzaicināti nākotnē. Piekļuve finansējumam MVU, Tautas partijas atzinums, pakalpojumu tirzniecību, sazinams SND, Sekojošas dalībvalstis ir uzaicināts 2015. Uh, gada oktobrī un 16. gada sākumā atbilstoši se, seš, sešpakotnes un divpakotnes normām Grieķija, apvienotā Karlis, Horvātija un Īrija. Koordinātori piekrituši organizēt kopīgu uzklausīšanu septembrī ideālā gadījumā ar Klaus Rēdlingu, ESM un pārvēlēto Eirogrupas uh, prezidentu Daisenblumu. Izrietot no ziņojuma, tika izlēmts turpināt darbu politiskā līmenī, veikt viedokļu apmaiņu ar komisiju, un tāpat uh, darbinieku līmenī varētu tikt organizēts darba seminārs. Komit koordinātori ir nolēmuši informēt pētī komiteju par vairākiem lūgumrakstiem saistībā ar uh, Eh, MIFID un eh, kredīta jautājumu jomu tiks nosūtīts ziņojums CCC. Eh, Tiek prasīts iespējas izstrādāt ikgadējo ziņojumu par banku savienību un nodokļu jautājumiem tālāk. Jaunākā informācija par trialogiem, galīgais trialogs par uh, apdrošināšanu vidutāju direktīvu notika jūnijā un politiskā vienošanās ir panākta. 30. jūnijā un par visiem jautājumiem. Teksta pabeigšana, izstrādāšana šobrīd notiek. Atkal notiek konsultācijas ar komitejām atbilstoši 73. reglamentu pantam. Tas varētu notikt septembra sākumā. Sveicu referentu. Benchmark regulation trešais trialogs notika vakar un mēs pārunājām vairākas tēmas, tvērumu, jomu un tā tālāk. Uh, critical benchmarking proportionality, pārvaldības prasības, pārvaldības režīms, tam līdzīgi jautājumi, zināms, progress ir panākts, bet pastāv joprojām zināmas atšķirības viedokļos un parlaments nāks klajā ar jaunu kompromisa priekšlikumu. Tātad šie bija priekšsēdētāji paziņojumi, liels paldies, un tagad pavisam ātri pārējām pie. Eh, konsultēšanos ar komiteju, atkārtot apspriešanās ar komiteju, reglaments 73. pāns, sveicam referentu, Renāto Soru, eh, sarunvedēju komandas vadītāju. Tātad šīs bija pirmās sarunas par, eh, par Shadow Banking Regulation. Renāto, ja vēlies, vari ko teikt pavisam īsi Nē, paldies priekšsādātāji. Gribu tikai pateikties eh, visiem par eh, lielo atbalstu, ko esmu eh, saņēmis strādājot. Paldies grupai, ēnu referentiem, paldies arī tev priekšsādātāji par to, ka palīdzējām pēdējā trialogā. Paldies! Thank you, Renato. Now... Paldies, Renato. Tad mēs tagad balsojam. Pārbaudam tagad balsošanas sistēmu. Tātad balsojam notiek balsošanas sistēmas pārbauda. Kam nav līdzi balsošanas karta pats liet roku lūdzu, Fernandes? Beidzam balsot, tā tad veicam testēšanu, paldies. Tā tad balsojam par atkārtot konsultēšanos, kā eh, panācām vienošanos eh, trialogā, sākam balsot. ka viens no ECR grupas pa daudz balso. Beidzam balsot. 46 pār, 5 atturās. Tātad vēl viens pār, kam nav balsošanas karta līdzi, 47 pār, sveicam referentu, teksts ir apstiprināts. Un tagad pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tās ir ārkārtas debates par uh, krīzi Grieķijā. ņemot vērā mm, pēdējās sarunas starp Grieķiju un Eiropas Savienības institūcijām. Jautājums ir ļoti būtisks un prasa arī šīs komitejas aktīvu iesaistīšanos, tāpēc mums notika ārkārtas koordinātoru sanāksme jau otrdien no rīta, un vienprātīgi tika nolēmts no vienas puses pilnībā īstenot uh, divu pakotnes noteikumus, kas uh, paredz šai komitejai lomu, kad uh, tiek vestas sarunas par jaunu programmu, un no otras puses tāpat nolēmām noturēt šo sanāksmi, balstoties uz plenāru debašu pozitīvās pieredzes. Un domāju, ka publiskas diskusijas ir nepieciešams, jo tās varētu būt ļoti noderīgas. Atbilstoši divu pakotnes eh, nosacījumiem, 7.1 pants, attiecīgajā regulā, slēgtajā sanāksmē, tiekoties eh, birojam, priekšsēdētājiem un um, Moskavīcī kungam. Divu pakotni paredz, ka pielāgošanas programmas īstenošana un šīs pielāgošanas programmas uh, īstenošanā un izstrādē ir uh, nepieciešams uh, sniegt informāciju tieši ekon komitejas birojam, un mēs pozitīvi vērtējam to, ka Moskvicī kungs piekrita uh, Eh, tām, ka mēs teicām, ka mēs gribam šo informāciju saņemt regulāri, tātad konstanti par visām darba fāzēm. Tāpat arī atgādinājām komisijai, ka šīs jaunās divpakotnes normas izveido tādu kā jaunu juridisku ietvaru ne tikai attiecībā uz atbildīgumu un atskaitīšanos, bet arī par pašu eh, šīs pielāgošanas programmas īstenošanu. Un uh, Eiropas uh, parlamentam tā tad ir uh, sava loma spēlēm, un mēs pozitīvi vērtējam um, šo komisijas uh, soli un pilnībā atbalstam šo nostāju un tagad tātad mēs strādājam šajā jaunajā juridiskajā ietvarā. Pirms es eh, uzsākšu, došu iespēju uzsākt šīs debatas, es gribētu pavisam īsi pastāstīt mm, vai izteikt pāris tādas ātras piezīmes attiecībā uz to, ko, manuprāt, ekon komitejai vajadzētu darīt, neatkarīgi no visiem citiem politiskajiem viedokļiem, kur arī ir pilnībā leģitīma, un tas ir tikai normāli, ka tādi pastāv. Šķiet, ka notikušais ir eh, diezgan eh, pamatīga mācība. Es personīgi pozitīvi raugos uz to, ka tagad, pat ja tas ir ļoti sarežģītos apstākļos, ir rasta vienošanās un tā varēs nodrošināt Eirozonas integritāti. Tāpat arī redzu, saskatu, ka arī paredzētie resursi varētu nodrošināt to, ka turpmākos soļus varētu veiksmīgi veikt. Un arī tā ir konkrēta solidaritātes pazīme, signāls Grieķijas virzienā. Šī apņemšanās Eirosamitu tikšanās laikā, kas tika apstiprināta attiecībā uz parādu restruktūrēšanu, Tā tad nevis vienkārši, ka tiks apgriezt šī parāda, bet ka tiks uh, uh samazinātas uh, procentu likums un atmaksas uh, termiņu izmaiņas notiks. Gribu atgādināt, ka papildus uh, tam papildinājumam, kas ir iekļauts Eirosamita secinājumos, vienošanās pamatu pamatā notiek uz tām reformām, par kurām nobalsos Grieķijas parlamentā, balsoties uz uh, Tātad eh, reformām, kuras, manuprāt, ņem vērā Grieķijas puses eh, apņemšanos, un šī fiskālā puse tagad ir daudz tāda eh, reālāka nekā kreditors sākotnēji pieprasītais 1%, un tāpat arī šī nepārtrauktības prasība attiecībā uz visām programmām ņemot vērā nodokļu, godīgu sadalījumu, labas pārvaldības jautājums, administrācija, tā tad, nu, ir dažādi elementi. Par programmas eh, ir tie, kas uzskata, ka šī programma tikai turpina iepriekšējo programmu. Protams, ka ir nepieciešama uh, sapratne šajā procesā Tā tad Eiros samita diskusijas pievienoja jaunus elementus vēl šajā vienošanā. Mēs jau daži no mums arī uzsvēra, ka teksta jaunajā variantā, ja būtu iekļauta Brexit iespēja, tas būtu graujoši, bet tā atkal beigās nenotika. Katrā ziņā pozitīvi vērtēju teksta galējo variantu pēc Eiro samita. Privatizācijas procesos arī ir paredzēts zināmas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo sākotnējo priekšlikumu tāpat laikā, ir ļoti spēcīgs nosacītības elements, uzraugot šī līguma izpildu, un manuprāt, tas ir viens elements, par kuru mums noteikti ir jādomā vairāk, jo tur esam kopīgi atbildīgi. Tātad eh, tiek izteikts aicinājums arī komitejai, mūsu komitejam parlamentam kopumā nodrošināt eh, demokrātisko pārskatāmību atbildību šajā jaunajā, ļoti stingrajā nosacītajā prasību modelī tā, ka uh, parlamentam ir jābūt spēcīgāk iesaistītam uzraudzībā un uh, šī jaunā nosacītā režīma īstenošanā, nu, to mēs arī redzējām Eirosamitas secinājuma tekstā. Bet uh, juridiski saistošais memorands, uh, par to vēl ir jāved sarunas, tas vēl jādefinē, bet ja mēs lasam Eirosamita secinājumus, tad mums ir skaidri paredzēta loma. Un visbeidzot, viss šis eh, notikums parāda, cik neefektīva ir starpvaldību eh, metode. ESM nav eh, Eiropas institūcija, tā izmanto Nacionālo parlamentu pārvaldīs līdzekļus, tur nepieciešams praktiski vienprātība, un šādās debatēs iekšējā politiskā dinamika vienā dalību valstī varbūt ļoti būtiska Kaut gan kopienas metoda uzsver šo Eiropas uh, dimensiju un varbūt vairāk ir vērst uz kompromisu. Tad domāju, ka jautājums par to, vai ESM paliks kā uh, starptautiska struktūra vai integrēsies Eiropas Savienības uh, ietvarā, kā tas ir paredzēts arī Beres kundzes ziņojumā. Nu, jautājums paliek atvērts ļoti svarīgs. Eiropas eh, politikas nostādēm, politikas jomām ir nepieciešama Eiropas līmeņa politika. Ja tā paliek nacionālā līmenī, nu, tad tam būs negatīvas sekas un eh, minoritārā pozīcija vienā parlamentā. Mm, tā iet eh, pret lēmumiem, tad panāk gudāk šī kompromisa pieņemšana. Nu, tas ir vērā ņemams elements un tāpēc es domāju, ka mums kā komitejai vajadzētu atbalstīt kopienas metodas pielāgošanu arī šai jomai. Liels paldies, ka uzklausījāt mani, un tagad sāksim debates. Mums ir četras minūtes paredzētas 14 runātājiem, un tad būs brīvā mikrofona daļa. Tātad Gargo Kristus kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šī Grieķijas krīze uzsāk jaunu fāzi. Nevaram pieņemt, ka samits ir pielicis punktu uh, Grieķijas krīzei. Tātad tā ir novērsus varbūt Grieķijas ekonomikas momentālu sabrukšanu un Grexitu, bet mums ir jāgaida līdz novembrim, lai varētu nonākt par uh, Eh, skair, nonākt pie skaidriem secinājumiem par tālāko scenāriju. Es domāju, ka mums vajadzētu sadarboties, neskatoties varbūt uz savām ideoloģiskām vai politiskām atšķirībām eh, parlamentā, lai varētu glābt eh, Grieķiju. Pirmais jautājums - problēma ir ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Grieķijā. Pirms sešiem mēnešiem mums bija ekonomika kas atkal sāka tā kā atkopties, virzīties uz priekšu, un uh, bija budžeta atlikums, tagad mums ir ekonomika, kas ir uh, smagas recesijas uh, stāvoklī, un IKP samazināsies pa 3 līdz 5 procentiem 2015. gadā. Un mums ir arī liels budžeta deficīts. Neviens nezina īsti, cik, kāds ir tas cipars, Un tātad arī šī problēma būs jārisina. Tātad izējas punkts jau ir ļoti negatīvs. Varfakis kungs. Viņam izdevās sagraut Grieķijas ekonomikas eh, pārpalikums. Otrā problēma, ar ko mums nāksies saskarties, ir tas, ka jaunā valdība neuzņēmas atbildību par eh, jauno programmu. Tā ir kļūda, ko pieļāva jau iepriekšējās valdības, un tas arī uh, Um, parāda šo atšķirības starp Grieķiju, kurai neizdevās uh, viss šis process, un īriju, piemēram, kas uh, veiksmīgi izgāja šo procesu. Tagad jaunā valdība nepieņem atbildību, neuzņems atbildību par šo programmu un uzstāja uh, nu, uz tādu nu, tādām antagoniskām nostājām, uzstādot ultimātu, pieļaujot tad visus notikumus, kā tas ir notika, un ņemot vērā arī Grieķijas referendumu rezultātus. Tātad ir veikts ļoti dažādas eh, darbības attiecībā uz Grieķijas valsts, un šķiet, ka Grieķijas puse, mūsu kreisā spārna kolēģiem, draugiem ir jāsāk komunicēt ar Eiropas pusi, jo uh, um, Grieķija prasa 85 miljardus eiro, lai varētu finansēt Grieķijas uh, valsti turpmāko trīs gadu laikā, tā ka, nu, tas ir tāds veids uzstāt uz politiskām ideoloģiskām atšķirībām, tātad veikt šo konfrontāciju un tāpat laikā prasīt naudu. Mm, jāsaka, tā nav tāda īpaši praktiska pieeja. Gribētu uzstrēk, uz, uzsvērt, ka mums pietrūks tāda visaptvaroša ekonomiskā politika jaunie pasākumi, kas ir ierosināti ir paredzētas Grieķijas ekonomikas, eh, Grieķijas ekonomikas stabilizēšanai, bet nav paredzēta, lai attīstītu Grieķijas ekonomiku. Mums nepieciešama ekonomiskā atbild, attīstība, un Grieķijā mēs uh, turpinam, tā teikt, eh, sodīt uh, privāto sektoru, lai izvairītos no struktūrālām izmaiņām valsts sektorā. Tam ir jāmainās. Tas ir ļoti sarežģīti ar šādu kreisi noskaņot valdību, bet mums ir jāsāk uh, no jauna, jo pretējā gadījumā mēs par šīm problēmām atkal runāsim pēc 3, 4, 5 mēnešiem. Grieķijas galvenās problēmas ir milzīga valsts birokrātija, valsts sektors, kas strādā ar zaudējumiem un pensiju sistēma, kas izmaksā vairāk kā 14% no IKP, kas ir rekords Eiropā, un tāpat laikā saņem 50% no saviem ieņēmumiem no valsts budžeta. Uh, Vēl viena problēma. Priekšsēdētājs saka, jums ir jāievēro 4 minūšu laika limits. Nu, cik tad es esmu norunājis? 4 minūtes 24 sekundes. Nu, tā tad labi secinājumi. Tā tad es veicu situācijas analīzi, atvainojos, ka esmu pārkāpis runāšanas laiku. Tātad politiskās nestabilitātes problēma, kā jūs zinat, 39 pro uh, valdības uh, um, politiķi nu nobalsoja par uh, politiku, bet uh, citas uh, proeiropiskās partijas uh, bija ar mieru aizpildīt šo robu, un uh, tomēr pastāv politiskā nestabilitāte tādā ziņā, ka ir pastāv augsta iespējamība, ka Sirīzā valdošā partija sašķelsies. Es ceru, ka no tā varbūt varēs izvairīties, bet varbūt mums būs jaunas uh, vēlēšanas, nu. No Un tāpat laikā pastāv valsts eh, birokrātija milzīgi. Priekšsādātājs pārtrauc runātājiem, saka jādod vārds citiem runātājiem. Paldies! <laughs> Marija Hoa Rodrīgas. Nākošai runātājai vārds Rodrīgas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmdien Eiropa varēja izvairīties no Eirozonas eh, sabrukuma un tā sauktā Grexit, Grieķijas izstāšanās. Bet mums jāatzīst, ka panāktais risinājums nav godīgs, ilgspējīgs risinājums. Tas atšķiras no atšķirs no pirmās trojkas eh, risinājuma, Mēs redzam, ka pašreizējais eh, risinājums nedos tādu ilgspējīgu situācijas atrisinājumu, kādu ir pelnījusi Grieķija. Kāds tam bija iemesls? Mm, politisko sarunu vešanas metode, kāda tika piekopta. Mēs bijām daudz tuvāk ilgspējīgam, godīgam risinājumam, un šo risinājumu, šo iespēju no, noraidīja, jo tika izmantot nepareizi neatbilstoši me, politiska metode. Un notikums starp sestdienu un svētdienu, eh, tur kopienas metoda pilnībā tika piemirsta un starpvaldība metode tika izmantot ar tādu lielu spiedienu, lai nāktu klajā ar cita veida risinājumu. Komisija nostājās tādā sekundārā plāksnē, un Eiropas parlaments nevarēja spēlēt lomu, ko tas eh, ir pelnījis. Tagad mums ir darījums, risinājums, kurš atšķiras no tipiska trojka viens risinājuma. Un ko ir nepieciešams būtiski uzlabot tādos eh, svarīgos punktos. Pirmkārt, runājot par nodokļu konsolidāciju, protams, mums ir nepieciešams līdzsvarots publiskais finansējums Grieķijā, bet visiem ir skaidrs, ka fiskālās konsolidācijas eh, ātrums eh, nespēs eh, nodrošināt šo atsvesļošanos, kāda ir nepieciešama Grieķijai. Jā, otrkārt, Grieķijai ir nepieciešamas dziļas reformas, bet nedrīkstam pieļaut kļūdas attiecībā uz prioritātēm šais reformās galvenai prioritātei jābūt uh, efektīvai valsts administrācijai un efektīvai un godīgai nodokļu iekasēšanas sistēmai un nevis šīs parastās reforma prioritātes, kā piemēram uh, liberalizēt darba tirgus un tam līdzīgi soļi. Protams, runājot par pensijām, jā, ir nepieciešams pensijas, lai pensijas sistēma būtu ilgspējīgāka. Bet uh, jāpievērš arī uzmanību un nedrīkst samazināt uh, pensijas nabadzīgām ģimenēm, kur pensijas ir pēdējais drošības eh, vārsts, lai nepieļautu Grieķijas eh, cilvēku nonākšanu uz ielām un totālā nabadzībā. Tātad mums ir jābūt ļoti precīziem, precīziem attiecībā uz nepieciešamajām reformām. Un tālāk vēl ir kaut kas jauns - privatizācijas fonds, kur mums atkal ir jāizvairās no kļūdām Atkal te nepieciešams reāls izvērtējums. Ir pilnīgi nereāli uzskatīt, ka mēs varam paļauties uz 50 miljārdiem pieejamu aktīvu un fonds vairāk ir jāizvērš kā investīcija fonds, lai no tā varētu iegūt arī Grieķijas ekonomika. Tā tad tur ir liels darbs darāms. Un nu, parāds visbeidzot, jo cik daudz ekspertu zināšanu nepieciešams, lai secinātu, ka nodokļu parāds Grieķijā nav ilgspējīgs, nav reāls un ir nepieciešams eh, tāds viedāks veids, lai samazinātu šo nodokļu maksu. Tātad, protams, nevar runāt vienkārši par tādu nominālu parādu samazināšanu, bet ir daudz efektīvāka veida, kā risināt šo problēmu. Un visbeidzot, nepieciešams rast steidzamu risinājumu savienotāju aizdevumam Bridge Loan, un redzu, ka Eiropas komisijas izteiktais priekšlikums par Eiropas eh, finanšu stabilitātes mehānismu izmantošanu, tas varētu būt labs eh, risinājums, tas nozīmē, ka eh, mēs atgriežamies pie kopienas metodas, un tāpēc gribētu noslēgumā teikt risinājums noteikti ir eh, kopienas metodē. Mums ir nepieciešams, eh, nepieciešama lielāka atbildība, uzņemšanās atbildība par procesu no parlamentu un komisijas puses un jānodrošina, lai ESM tiktu ieintegrēts Eiropas eh, ietvarā un mm, Eiropas monetārās savienība tiktu reformēta un līdzsvarot pareizajā virzienā. Paldies! Notis Marijas tālāk. Paldies priekšsarētāji! Eirozonas līderu eh, atrastais risinājums Grieķijas problēmai jau bija lemts neveiksmēji tieši spēcīgo fiskālo korekciju dēļ, kas noved tikai pie lielākas nabadzības valstī. Tas ir izraisījis to, ka 40% Grieķijas iedzīvotāji dzīvo, dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Arī jautājums par primāru pārpalikumu bija pilnīgi nepareizi risināts un ir pretrunā 13. pāntam um, līgumā. Un Grieķijai bija ultimāts 24 stundu laikā pieņemt šo lēmumu. Bet neskatoties to, ka cilvēki tika gluži kā ķilnieki sagrābti, tika nobalsots pret un sūtīts skaidrs signāls uh, Eiropai un Eiropas iedzīvotājiem, ka nevajag pakļauties šādai šantāžai. 170% lielais uh, parāds no IKP tagad ir pieaudzis līdz 180% un šogad sasniegs 200% saskaņā ar OECD datiem. Līdz ar to tas nav ilgspējīgs, tas nav īstenojams. Uh, trojka ir izgāzusies. No 53 miljārdiem eiro, kas bija nepieciešami, 27 miljārdi būs jāizmanto, lai samaksātu obligāciju parādus sekundārajos tirgos ar 40% emisiju. Pārējie līdzekļi tiks izmantoti parāda atmaksai. Trojka centās tikt klāt arī pie uh, Grieķijas aktīviem. 25% būs jāizmanto banku rekapitalizācijai. Tad cerēsim, ka rekapitalizācija bankām būs efektīva un tās ne, netiks slēgtas. Tālāk ir jautājums par privatizāciju, piemēram, reģionālajām lidostām, vai tās eh, pārpirks Vācijas uzņēmums Fraport, un tad vēl ir Saloniku osta trojka mēģina pārņemt, vai pareizi sakot, atņemt Grieķijai suverenitāti šādā veidā. Un Šoibles tipa argumenti vienkārši satricināja Eirozonas pamatus. Mēs šobrīd šķeļam uh, Eirozonu, sadalot to aizdevējos un aizņēmējos Un šobrīd spēcīgie īsteno savu pārākumu pār vājajiem. 25 miljārdi eiro Grieķijai ir vēl tiesības saņemt. Vai tiešām šī ir tāda Eiropas Savienība, kuru mēs vēlamies, vai Vācija ir tiesīga uzspiest jaunu memorandu Grieķijai, kas E, satura visus šos ierobežojušos pasākumus pretī nesniedzot nekādu parakstu norakstīšanu, un Grieķija sniedz savu atbildu e, trojkai. Kora tālāk. Paldies, priekšsarētāji, es runāšu nīderlandiešu valodā šoreiz. Tās tā pārmaiņas pēc. Priekšsarētāji. Skaroties ilgtermiņā uz šīm lietām, jāsaka, ja ir panākta vienošanās, cilvēki priecājas, tiek atkarķēti šampanieši, un šoreiz jāsaka, ka tas nav tā. Šis nav tāds darījums, par kuru visi priecājas. Visi joprojām ir nobažījušies par to, kas tiks darīts un kas notiks Grieķijā. Uh, problēma šeit saistīta ar uzticēšanās trūkumu. Uzticēšanās ir zudusi, tādēļ, ka jau tik daudz samiti ir bijuši pēdējos trijos gados, tik daudz vienošanās jau bijuši, tik daudz diskusiju par jauniem glābšanas pasākumiem. Mēs esam runājuši par trojkas misijām tik daudzas reizes kad es e, Nīderlandē biju pastāvīgās e, finanšu komitejas priekšsēdētāji, e, mēs regulāri skatījām jautājumu saistībā ar Grieķiju. Un šīs problēmas nav atrisinātas vēl. Mēs nezinām, kāds būs rezultāts šīm sarunām. Uh, bet mēs ceram, ka sarunvedēji varēs atrisināt e, problēmas, ik viņiem būs e, pareizā vide, viņiem būs pieejama nepieciešamā informācija, un kā jūs priekšsarētāji jau sacījāt, mums ir jāliek lielāks uzsvars uz nosacījumiem un labāku to uzraudzīšanu, lai mēs iegūtu labāku priekšstatu par situāciju, jo vēl viena lieta, ko es zinu no savas pieredzes, ir e, tā, ka tikko tiek dota Grieķijai lielāka uh, manevrēšanas iespēju un uzelpas iespēju, tad uzreiz viss arī atslābst. Bet to mēs nevaram atļauties. Nav jau tā, ka mēs runājam tāpēc, ka mums patīk dzirdēt savu balsi. Reformas ir nepieciešams Grieķijā. Grieķijai ir starptautiskajā līmenī jādara daudz vairāk, un to viņi var darīt tikai tad, ja viņu ekonomika ir konkurētspējīga. Un to viņi nevar darīt, ja viņu pensiju sistēma ir neilgspējīga un, da neilgspējīga, un darba tirgus ir tāds, kāds tas ir. Ir jāizteno reformas reformas. Es piekrītu daudzu Eiropiešu paustajām bažām. Es eh, piekrītu eh, tās bažas, ko es dzirdu šeit. Runa ir par to, ka valdība pati apgalvo, ka īsteno šīs reformas pret savu gribu, kā tad viņi īstenos viņas? Ja jau viņi pieņem viņas pret savu gribu ja iepriekšējās eh, valdības vismaz vairāk eh, bija interesētas īstenošanā, arī nespēja to izdarīt. Un šīs reformas ir jāīsteno. Sarunvedējiem būs jāizdara liels spiediens tuvākajos mēnešos un jāizmanto visus savus prasmes, jo tas tiešām būs nepieciešams. Dimitris Papadimolis tālāk. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Būsim atklāti. Problēmas, ar kurām šobrīd saskaras Grieķija un Grieķijas iedzīvotāji, ir rezultāts divkārša izgāšanās. Pirmkārt no Grieķijas puses, kur vairāk desmitgažu laikā PASOK un jaunās demokrātijas vadītās valdības ir īstenojuši. Viņas ir atbildīgas par šo parādu uzkrāšanos. Un tas, ka bagātnieki nemaksā nodokļus un trūcīgiem ir jāmaksā nodokļi, tas ir novedis pie ļoti smagas e, situācijas ar taupības pasākumiem, ar milzīgu bezdarbu. Tas nav godīgi, tas nav taisnīgi ideoloģiski iemeslu dēļ turpināt uh, uzvelt visu uh, atbildību valdībai, kas 5 mēneši tikai ir pie varas uh, par visu notikušo pēdējo 40 gadu laikā. Šobrīd šī programma ir tāda, kuru Grieķijas valdība tomēr ir gatava īstenot. Daudzi pasākumi ir kā soda pasākumi, bet uh, Grieķijas valdība to ir pieņēmusi. Mums jāpaskatās arī spogulī. Uh, Vai Eiropas parlaments piedalījās šajās eh, sarunās? Nē. Vai komisijai bija izšķiroša loma? Nē, sekundāra. Kam bija galvenā loma? Vācijas valdībai un tās sabiedrotajiem. Ar ļoti spēcīgu tādu sankciju loģiku. Ar mērķi sodīt aizmirstot, kas noticis Versaļā pēc otrā pasaules kara. Vācijas iedzīvotājiem bija iespēja gūt uh, savu labumu no, no tā procesa, un tas palīdzēja radīt Vācijas brīnumu. Bet kā tad ar Grieķiju? Pat šodien Šoiblis kungs uzstāja uz Grieķijas izstāšanos, uz Greksitu. Ja tik tiešām vēlamie, vēlamies uh, labu Grieķijai, Grexit ir vienkārši jāsvītro, jāizņem no jūsu vārdu krājuma. Jo, kā mēs dzirdējām, tika izmantot starpvaldību metode, nevis kopienas metode. Parlaments netika iekļauts šajā procesā. Mums ir jauns starptautiskā valodas fonda ziņojums, kurā pateikts, ka parāds ir vienkārši uh, neusturams un eh, ka tas sasniegs 200% no IKP. Vai tagad Eiropas parlaments prasīs risinājumu šai problēmai? Parāda restruktūrizācija. Tas neprasīs eh, lielu naudu no Eiropas nodokļu maksātājiem. Eiropas parlamentam ir svarīga loma uzraudzīt un īstenot šo programmu. Jo mums jau īstenībā nav vēl vienošanās, nav šis bridge financing, pārējais finansējums. Vācijas avīzēs jau parādās provokatīvu paziņojumu un tiek grauts tas, kas ir šobrīd sasniegts. ar šādu valdību pie varas Vācijā ir liela diplomātiska izgāšanās, cenšoties uh, graut situāciju Grieķijā. To vajag arī atklāti pateikt. Vai jums tas patīk vai nē? Vienīgais demokrātiskais ceļš uz priekšu, uz demokrātiju un stabilitāti ir tas, ka Sirīsas valdībā un Cipras kungs kā premjerministrs e, turpina īstenot nepieciešamās pārmaiņas, apturēsim oligarhiju, lai padarītu mūsu valsti par tādu, kuru ciena un kura ir pilnvērtīga Eiropas Savienības dalība valsts. Jo tā ir, tā ir tiesības uz to, un laiks ir pienācis to īstenot. Paldies, Ernests Urtas un tālāk. Paldies, es runāšu spāniski. Manuprāt, svētdiena bija melnā svētdiena Eiropas Savienībai. Melnā diena attiecībā uz to, kas tika ierosināts un kas tika mēģināts. Un, un tas arī ir jāsaka un jānosoda parlamentā godīgas sarunas starp Grieķijas valdību un Eiropas iestādēm nebija iespējams kopš referendumu, jo bija jāved sarunas uh, uzklausot uh, un apzinoties situāciju, ka banks ir slēgts un tiek prasīts izstāšanās no Eirozonas. Jāprasa ir, eh, kā, kuri līguma panti tika izmantot šajā gadījumā, jo 2012. gadā uh, ECB eh, e sniedz eh, finanšu atbalstu Kipras bankām Grieķijas eh, Kipras teritorijā. Un kaut toreiz bankām nebija pienākums, nebija pietiekoši nodrošinājumi. Jautājums, uz kāda aktīvu pamata tika sniegt šāda papildus likviditāte. Manuprāt, šeit vienkārši ir politiski izrēķināšanās un Slovākijas finanšu ministrs eh, sacīja, ka tas ir rezultāts Grieķu pavasarim. Tā Slovākijas eh, finanšu ministrs eh, Twitterī rakstīja, tas ir absolūti nepieņemam. Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi to ņemt vērā sarunu kontekstā. Paskatīsimies, kas tiek prasīts no Grieķijas, vai tas ir ilgspējīgi. Mēs prasām racionālu ekonomisku programmu bet IKP visdrīzāk par 2-3% samazināsies. Paskaroties uz programmas nodokļu mērķiem, kur būs korekcija um, budžeta pārpalikumā, Paskatoties uz Startautisko valūtas fondu, viņi prognozēja 6% kritumu IKP. Kāda tur ir loģika? Uh, tiek uzspiesta kamikādas cienīga ekonomikas programma politiski iemeslu dēļ. Parlamentam ir jāiejaucas. Institūcija ierosinātās reformas vienmēr vismagāk skar visvairāk apdraudētos. Tiek prasīts atcelt piemaksu tiem e, pensionāriem, kas saņem vis, vismazākās pensijas. Uh, Vai tiek prasīts cīnīties ar korupciju? Nē, tā vietā mēs atņemsim līdzekļus vistrūcīgākajiem pensionāriem. Kas vēl tiek prasīts no Grieķijas? No Grieķijas tiek prasīts, lai tiktu īstenota likumdošana 48 stundu laikā, ko viņi nespēja izdarīt iepriekš 40 gados. Un atkal trojka absolūti nepieņemamā veidā uzspiež Grieķijas valdībai e, šādas normas. Mums ir jānosūta šeit komitejā tas, ka viena dalībvalsts prasa izslēgt citu dalībvalsti no Eirozonas. Mums ir jānosoda šāda attieksme. Tas, ka viena dalībvalsts draud otrai dalībvalstī ar izslēgšanu no Eirozonas. Pirmo reizi kaut kas tāds notiek. Pirmo reizi bija ierosinājums eh, izjaukt Eirozonu. Un mums ir stingri jānosājas pret to. Ja Eirozonai ir nākotne vispār, tad Eiropas parlamentam ir skaidri jānostājas pret šādu rīcību. Uh, Eiropas parlamentam ir e, daudz kaujinieciskāk nostāja jāpieņem un e, daudz skaļāk jārunā, jo tas, kas notiek ar Grieķiju, e, skar ne tikai Grieķiju kā tādu, bet arī visas Eirozonas nākotni. Priekšsēdētājs, paldies! Um, tikai no 2016. gada mārta pensiju piemaksas Eh, tiek atcelts un no 16. gada janvāra eh, tās tiek aizstāts ar gainī eh, pabalstiem. Tas viena no pozitīvajām lietām, mazliet koriģējot jūsu sacīto. Nākamais runātājs - Jonatans Arnots. Paldies, priekšsarētāji. Viss šīs debatas man atgādina šo Šrodingeru kaķi. Viņš spēja izskaidrot kvantu mehānikas principus vienkāršā piemērā, kur kaķis ir, tiek ielikts kastē, kur ir radioaktīvi elementi, un kamēr neesat atvēris kasti, nezināt, vai kaķis ir dzīvs vai miris. Un tad šeit varētu teikt, kamēr mēs neatņem, neatveram kasti, kaķis vienlaicīgi ir gan dzīvs, gan miris. Ja atmetam malā šo acīm redzamo Eh, skarbo attieksmi pret kaķi iedomāto, tad arī šeit, var teikt, eh, ministru padomē viss tiek stāstīts jau gadiem ilgi, ka viss ir, tik tiešām Grieķijā ir viss slikti bijis un visa ekonomika eh, ir sagrauta un vakar izdevās viņam Grieķijas parlamentā pret uh, Grieķijas iedzīvotāju demokrātisko vēlmi tika izdabūts cauri kreditoru prasības. Un tad mums ir priešlikums izmantot 122. pāntu no līguma par Eiropas Savienības darbību, lai ierosinātu dalību valstīm eh, ārpus Eiropas, eh, ārpus Eirozonas, tā skaitā apvienotai karalistei, eh, iemaksāt naudu fondā, lai glābtu Grieķiju. Un to, protams, var to prasīt tikai tādēļ, ka ir vairāki faktori, ka, piemēram, ka tas vienlaicīgi, līdzīgi kā Šredinger kaķi, princips ir gan Grieķijas vaina, gan nav Grieķijas vaina. Bet šī ir tieši problēma, tā ir ikdienas realitāte cilvēkiem Atēnas ielās, arī Saloniku ielās kur man bija tā privilēģija apmeklēt eh, pagājušā gadā. Šī būs viena no pilsētām, kas eh, būs smagāk skārta, jo tā ir atkarīga no ostas darbības, un to mēs arī redzam pēc tā, kā cilvēki šajā lieliskajā pilsētā reaģē uz notiekošo. Uh, Grieķija iziet eh, cauri eh, sarežģījumiem, problēmām, kas ir neiedomājamām mm, mūsu mūsdienu sabiedrībā. Viņi tiek eh, upurēti uz Eirozonas altāra. Bet vienā lietā komisijai ir pilnība taisnība. Situācija šobrīd vairs Grieķija nekontrolē. Viņi ir Eirozonā, viņi mm, Nevar uh, mainīt procentu likums un nevar uh, atteikties maksāt uh, nesamaksājumos parādus. Starptautiskais valodas fonds saka, ka Grieķijas parāds sasniegs 200% no IKP. Nav jau nekāds brīnums, jo šis glābšanas pasākums uh, vēl vairāk samazinās Grieķijas IKP, maksās uh, darba vietas Grieķijā un spiežot IKP uz leju, Protams, ka parāds eh, salīdzinājot ar šo IKP pieaugs procentuāli. Starptautiskās valodas fonds saka ne tikai to, ka parāds ir ne, neusturams, bet saka to, ka tas ir īpaši neusturams. Grieķija ir kļūdījusies pagātnē tik tiešām, bet šobrīd tai pat nav iespēja atmaksāt parādu. Es pat uh, nerunāšu par sesīvas Mēs redzam Grieķijas iedzīvotājs uz ielām, streikojot, protestējot cilvēku izmisumā par to, cik brutāla ir Eirozona rīkojusies, lai aizsargātu sevi par katru cenu. Var jau būt tā, ka kaste, kas tikko ir atvērta, nav eh, viss Šrodingera kaste ar kaķi, bet gan Pandoras lāde. Tā, tā nav iespējams, at, eh, nespēja atrast risinājumu problēmai ir jūsu vaina. Kāpēc mēs nevaram atrisināt to? Šis nav grieķu, sengrieķu mīts. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, ka jums ir jābeidz uzstāties. Sir Anemans. Aneman kungs. Godātie kolēģi, priekšsēdētāji kungs tā saucamā vienošanās Grieķijas variantā nav nekāds līgums un dokuments. Tas ir skandāls. Tas ir pazemojoši un tam nav nekādas jēgas. Tā nav vienošanās, tas ir tikpat uh, labs kā Versaļas līgums pēc uh, Pirmā pasaules kara, kas tika uzspiests visai Eiropai, visai Eiropai. Ir uh, tikai viena cerība, un Šleubas kungs to jau teica Grieķizēja ir opcija, tā ir iespējams risinājums. Bet uh, ik viens, kurš iestājās par grieķizēju Grexit vēl pirms kāda brīža, tika uzskatīts par pilnīgu idiotu. Es uzskatu, ka um, šī vienošanās Grieķijas gadījumā ir pret jebkuriem Eiropas uh, principiem. Un, um, Ja mēs iestājamies par vairāk Eiropas Savienības, vairāk Savienības, tad mēs nedrīkstam to atbalstīt. Tagad par vienoto tirgu. Arī mēs visi esam vienisprātis, ka vienotais tirgus ir labs, bet līdz ko ir kāda krīze, tā parādās mūsu morālās plaisas, ka mēs galīgi nemaz neesam vienisprātis, kas ir labs un kas ir slikts, bet, protams, ka būs balss, kuras vienmēr iestāsies par to, ka vajag vairāk Eiropas. Ir tādi, kuri absolūti, um, eh, kuri apgalvo, ka ESM ir jānonāk Eiropas Savienības pilnībā pārvaldībā, un tas tiek pasniegts kā neapstrīdama pas, patiesība. Es esmu par grieķizēju Šleubas kungs ir par grieķizēju, un es ceru, ka tā tas arī notieks. Un es domāju, ka visi šie pasākumi, kur šo grieķizēju tikai atliek un atliek uz vēl kādu gadu, ir vienkārši idiotiski, jo tie pazemo ne tikai Grieķiju, bet arī mūs visus. Ir pilnīgi skaidrs, nevienam tas nav noslēpums, ka ļaut Grieķijai iestāties savienībā bija milzu kļūda. Un es atceros eh, toreiz eh, Renders kungs, eh, fin, finanšu ministrs, toreiz prezentēja skaitļus, un jau toreiz bija skaidrs, ka tas ir ģeopolitisks lēmums un nevis saprātīgs lēmums ļaut Grieķijai iestāties. Tagad visiem ir skaidrs, ka tā ir kļūda. Un daudz labāk būtu bijis jau toreiz Grieķijas iedzīvotājiem pateikt, ka uh, un arī tagad ir svarīgi to pateikt, ka grieķizēja organizēta grieķizēja ir labāka nekā neorganizēta Grieķijas paturēšana šajā sistēmā. Jā, Grieķijas uzņemšana mūsu pulkā bija vēsturisks mēģinājums un vēsturiska izgāšanās. Bet eh, tagad ar visu šo grieķizējas nepieļaušanu mēs varam izveidot domino efektu. Mēs esam zaudējuši vēsturisko iespēju izlabot vēsturisko kļūdu, iekļaut e, Grieķiju šeit iekšā, un tagad mums tā ir jāizlabo, savādāk tu izlabos vēsture. Salbas kungs, paldies, e, prieksēdētāji kungs. Jā, protams, nevienam nav noslēpums, ka Grieķijas problēma ir nevis e, parādu neatmaksāšana, bet gan nespēja ekonomiskai izaugsmai un vispār milzu nespēja. Viņiem ekonomiskā izaugsme šogad bija 0,8%, kamēr Spānijā 1,5%. 0,7% atšķirība. Bet e, Grieķijas ekonomika strauji krīt. Tā saraujās par 4-5% IKP, kamēr Spānijas uh, ekonomika pieaug katru gadu par 4% punktiem. Tātad, kas tad ir noticis? Mēs bijām vienādā situācijā plus mīnus Grieķija un Spānija pirms pāris gadiem. Un Spānijas valdība bija spējīga īstenot tās reformas, kuras tiem pieprasīja. Mēs e, izmainījām birokrātisko sistēmu, tiešām īstenojām smagas reformas, sakārtojām daudz ko, Grieķija neko nav darījusi, tāpēc viņa atrodas tik dramatiskā situācijā. Kāpēc es droši apgalvoju, ka Grieķijas problēma ir nevis viņu parādas loks, bet gan nespēja ekonomiskai izaugsmai un pieaugumam? Jau 14. vēl 14. gadā visi apgalvoja, ka Grieķijas parādu sloks ir atmaksājams Kāpēc tad, tad tas bija atmaksājams un šodien vairs nē? Tātad eh, pagājuši gadu viņiem bija ekonomikas pieaugums un šogad kritums. Tātad eh, Grieķijai jau gadiem vajadzēja īstenot reformas. Viņi to nav darījuši. Mums ir jāpasaka skaidri, un to Grieķi tagad arī redz, ka reformas neīstenojot ekonomiska izaugsme nav iespējama. Uh, Grieķijas valdībai ir vēsturiska iespēja sākt īstenot reformas. Grieķijas valdībai ir atbalsts, atbalsts, kas visu laiku mazinās taisnība, bet atbalsts šo ekonomisko reformu īstenošanai. Mums ir jādod Grieķiem iespēja īstenot savu nākotni. Jaunajiem Grieķiem ir jābūt iespēja saredzēt savu spēju pilnveidošanu savā valstī. Ja jaunie grieķi to neredzēs, tad visticamākais, ka Grieķija neizķepurosies. Bet, kolēģi, mums šeit sēdošajiem ir jābūt pragmatiskiem. Ja Grieķijas valdība tiešām, tiešām apņemsies, tā ir apņēmusies īstenot, bet ja tā īsteno struktūru reformas, tad mums visiem kopā vajadzētu palīdzēt Grieķijai nostiprināt īstenojamo reformu rezultātus. Mēs nedrīkstam ļaut turpmāk kristies Grieķijas ekonomikai. Kā jau teicu, tas tagad ir 5%, bet ja Grieķi to paši neapstap, neapstādinās, tad mums vairs nav cerību. Ferēras kundze lūdzu. Kolēģi. Es eh, domāju, ka problēma ir pārāk samilzus, lai mēs uz to skatītos tikai un vienīgi no uh, politisko bloku viedokļa. Ieguvēju šajā spēlītē nebūs neviens. Es domāju, ka tagad mums ir vairāk uzmanība jāvelta, u, jāvelta tam, kā pēc manu, manām domām mums, kā ekonomikas komitejai, ko mums darīt. Mums uh, ir iespēja objektīvi izvēra, izvērtēt tos cēloņus, kur ir noveduši pie šīs politiski ekonomiskās situācijas. Un es personīgi uzskatu, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai saglabātu eirozonu un lai noturētu Eiropas Savienību, jo šie ir divi vaļi, bez kuriem mēs vairs nevarēsim noturēties virs ūdens. Bet problēma šeit ir divas. Problēma pēc būtības un metodoloģiska problēma. Problēma pēc būtības. Monetārā savienība ir pārāk dažāda. To ekonomisti zināja jau no paša sākuma, bet tā kā monetāras savienības izveida bija politisks projekts, tad mēs tomēr uzstājām, lai tā tiktu izveidota. Un eirozonas tāda pabeigšana arī bija politisks lēmums. Tas bija mums koncepts, vīzijas skatījums, un šie politiskie elementi uh, jau tika ierakstīta Eirozonas dibināšanā, un eh, mēs eh, paredzējām, ka budžets būs, ka budžeta pieaugums būs 5%, bet, eh, protams, mēs visi zinām, ka krīzes nāk un iet. Un doma bija, ka dalību valstis Eiropas Savienībā piemērojot pierastos instrumentus, proti budžeta pieregulēšana un uh, E, valūtas maiņas kursa pieregulēšana eirozonā neat, nedarbojās. To es jums vēlētos tikai atgādināt. Otrs. Pēc šīs pirmās krīzes e, mūsu piemērotā darba kārtība e, nepiemēroja šos struktūrālos instrumentus, un kā sekas tam bija taupības pasākumi, bet taupības pasākumi, es atvainojos, kolēģi, ir izgāzušies. Tie nav nesuši nekādus rezultātus. Un tagad, varbūt raugoties īstermiņā, mēs jau varam teikt, ka jā, pirms pieciem mēnešiem valsts pieauga par 0,8% Grieķijas gadījumā, bet Grieķijas gadījumā Grieķijai bija 26%, tagad eh, Portugālē tas ir 4%, tātad eh, tas mums visiem prasīs pat gadu desmits, lai atgrieztos pirms krīzes eh, ekonomiskā pieauguma situācijā. Kolēģi, mums ir jāsaprot, ka taupības pasākumi nesli, nesniedz vēlamo rezultātu. Tagad vēlētos citēt, ka krīzes apstākļos e, taupības pasākumi palēnina ekonomisko izaugsmi, būtiski palēnina, un ārkārtas taupības pasākumi ārkārtīgi palēnina ekonomisko izaugsmi. Un e, ekonomisti jau sen ir teikuši, ka e, zemākas algas un zemāki ieņēmumi palielina dalību valstu parādus. Tas viss ir rakstīts e, Startautiskā valūtas fonda dokumentos. Kolēģi, tātad sapratīsim, ka palīdzība Grieķijai nebija domāta Grieķijas iedzīvotājiem Grieķijai kā tādai, bet gan lai atmaksātu kreditoru, no, kreditoru procentus. Un tagad, eh, jā, mēs tā kā glābjam bankas un mēs glābjam dalību valstis. Priekšsēdētājs mēģina pārtraukt, bet runātāji turpina. Un otrais par metodoloģiju. Metodoloģijā mums ir jāsaprot, ka mums ir jāatsakās no tāda valstu skatījuma un jāpaceļās eh, visa Eiropas skatījumā lai ekonomiskā izaugsme tiešām būtu priekšsēdētājs mēģina pārtraukt runātāju, bet runātāji turpina. Jo starptauti, starpvaldību diskusijas noved pie uh, cīkstiņiem, un atkal mums būs jācīkstā. Darjus Rozāti. Nākošam runātājam vārds. Rosāti e, kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Man šķiet, ka galvenā problēma ir tāda, ka pat šajā telpā mums ir pilnīgi atšķirīgas interpretācijas par eh, Grieķijā notikušo, par situācijas cēloņiem, un attiecīgi mēs nespējam vienoties par eh, risinājumu. Sākumā gribētu atsaukties uz eh, šeit izteiktajiem komentāriem, argumentiem, kurus nevar atbalstīt. Daži saka, ka tas ir taupības eh, pasākuma dēļ. Un eh, Elīza atsaucās uz eh, Startautiskā valūtas fonda dokumentu, ko arī esmu lasījis. Problēma ar Grieķiju ir tāda, ka taupības pasākumi bija neizbēgami. Tā ziņā, ka Grieķijas valstī nebija līdzekļu. Un vienā brīdī starptautiskie tirgi vienkārši atteicās aizdot Grieķijas valdībai. Un arī tad bija liels primārais deficīts budžetā. Tātad, lai izvairītos uh, no tāda atklāta bankrota, Grieķijai, protams, nācās prasīt finanšu palīdzību Eiropas Savienības dalību valstīm un Starptautiskam valūtas fondam. Bet uh, bija pilnīgi neizbēgam, ka jāveic izdevuma samazinājumi. Un tās tāds elementārs zināšanas uh, ekonomikā, ja samazina valsts izdevumus, tad, protams, ka būs eh, lejupslīdes efekts. Bet šāda opcija Grieķijai vienkārši bija slēgta. SVF eh, saka, ka valstīm, kurām ir fiskālās iespējas, viņiem būtu muļķīgi veikt kaut kādas samazinājumas, pirms viņi atgriežas pie izaugsmes. Grieķijas gadījumā tas nebija iespējams. Pirmkārt, ar taupības pasākumiem ir jāveido šī uzticamība, lai Grieķija varētu atgriezties pie normālas finansēšanas, bet tas nav īstenojies. Tā tad. Tā ir viena lieta. Protams, mēs visi zinām, cik graujoša ietekme uz izaugsmi ir taupības pasākumiem, bet Grieķijas gadījumā nebija alternatīvas. Un nevajadzētu te būt liekulīgiem. Otra lieta Līdzekļi no kreditoriem ir jānovada investīcijām, nevis parādu apmaksai. Bet atkal, loģika šeit īsti nedarbojas, jo ja valsts ir parādos un ir parādu nomaksas termiņi, un ja valsts neatmaksā šo parādu, tad tai ir jāpaziņo bankrots. Un tad tā principā sevi nogriež no jau kādiem citiem alternatīviem finanšu avotiem. Tā tad palīdzība uh, no dalību valstīm bija vērst uz to, lai nodrošinātu Grieķijai šo uh, iespēju samazināt uh, parādus un uh, izmantot nodokļu samazinājums investīcijām. Un atkal tas nav realizējies. Trešām kārtām pilnībā saprotu uh, Grieķijas iedzīvotāju uh, ziedoto un uh, ciešanas, bet jāsaprot, ka algu un pensiju līmenis bija pārmērīgi liels salīdzinot ar valsts eh, spējām. Grieķija ir dzīvojusi uz kredīta jau 15 gadus, un algu līmenis palielinājās daudz ātrāk nekā produktivitātes līmenis, kas bieži vien bija stagnējošā līmenī. Tātad algu un pensiju samazināšana ir neizbēgama, lai atgriezt to visu tādā samērīgā līmenī un salīdzinot pensijas. Polijā IKP uz iedzīvotāju ir apmēram tāds pats kā Grieķijā, bet pensijas Grieķijā vidēji pensija Grieķijā ir divreiz lielāka nekā Polijā. Un tas nav ilgtspējīgi. Un kādam vienkārši tad bija jāpasaka grieķiem, ka viņi, runā, ka viņi dzīvo uz eh, aizņemtiem līdzekļiem, uz kredīta jau tik eh, gadus ilgi, bet nevienam varbūt nebija drosme to pateikt. Un tā beidzot runātājam ir izteicējis, izteikšanās laiks atgādina priekšsēdētājs. Labi, es tikai noslēgšu, saka Rosatīkungs. Tātad, domāju, ka mums jāskatās uz priekšu. Process ir tikai sācies. Mums ir jā nodrošina, lai šī programma īstenotos, jo nav uzticamības šobrīd starp Grieķiju un Eiropas partneriem, tā kā mums ir jābūt ļoti stingriem attiecībā uz noteikumiem un programmas īstenošanu. Paldies, saka priekšsādātājs. Renato Soru. Nākošais runātājs. Paldies priekšsādātāji. Es eh, piekrītu, ka Grieķija ir dzīvojusi pārsniedzot savus līdzekļus un iespējas pēdējos 15 gadus, bet, nu, jāsaka, tas jau nav nekas jauns. Un tas eh, nebūtu nenozīmē, ka eh, bija kaut kāda uh, neatbilstoša rīcība no Grieķijas puses, ka viņi vienkārši laimīgi tērēja naudu, bet tad atcerēsimies, kurš eh, tad finansēja bankas, turpināja sniegt eh, naudu Grieķijas uzņēmumiem, tā ka mēs runājam par eh, tādām spēcīgām interesēm no ārpuses. Un šīs intereses tad arī radīja šo Grieķijas parādu pieaugumu. Tātad Grieķija dzīvoja pār saviem līdzekļiem un daļēji tas ir bijis banku aizdevumu dēļ un rezultāts ir tāds, ka bankas eh, Grieķijā tagad ir bankrota priekšā, tad atkal tiek glābtas bankas, nevis eh, privātais sektors, eh, kuram ir jāsamazina atkal savs ieņēmums. Mēs zinām, ka Eiropas eh, līdzekļi, lai glābtu Grieķiju, tā vietā aiziet atkal privāto banku glābšanai, nevis Grieķijas eh, iedzīvotāju atbalstīšanai. Un atkal šis jautājums par dzīvošanu pār savām iespējām. Nu, tas ir nepareizi, bet vēl nepareizāk ir uzskatīt, ka tā ir rīcība vai rīcības modelis, kas pēkšņi var mainīties vienas dienas laikā. Nevar vienkārši pateikt, nu, viss cauri tagad būs taupības pasākumi kas tiks piemērota visur un visur bez eh, jebkādām atlaidēm. Šāda ekonomiska pieeja rada milzīgu ieņēmumu samazinājumu un var palielināties patēriņš par 25%. Labi, tas ir tikai cipars, bet ko tas nozīmē Grieķijas iedzīvotājiem? Mēs zinām, ka patēriņš dažviet ir nokrities no ļoti zema līmeņa uz praktiski nekādu patēriņu. Ko tas nozīmē? Ka mēs te runājam par valsti, kurā 40% iedzīvotāji dzīvo, dzīvo, dzīvo zem uh, nabadzības līmeņa. Viņiem nav pieejami medikamenti un tā tālāk, kas ir pilnīgi un totāli nepareizi, kā risinājums Eiropas rakstura problēmai. Es uh, redzēju, ka Cipras ieradās šeit un uh, vienkārši to postulēja, pateica, Viņš teica, jā, pagātnē ir notikušas kļūdas, bet mēs gribam uh, mainīt to visu, bet mēs gribam aizsargāt nabadzīgos cilvēkus. Tātad, ņemot vērā šo situāciju, Eiropas uh, iestādes izlēma, Eiropas aprāts izlēma, ka ir jānāk uh, tagad klajā ar soda metodēm un uh, nedomāja par to, ka šie taupības pasākumi nav izdevušies, ka tie ir izgājušies. Par to mums reāli vajadzētu runāt. Nevis par Irānu, kas notiek Irānā, vai par mieru tuvajos austrumos. Pirmām kārtām mums būtu jārisina šis jautājums un esam iestriguši tagad kaut kādos bezjēdzīgos argumentos, strīdos par to, kuram taisnība, kuram nē, un kā tad, lai Grieķijas cilvēki tiek no krīzes ārā. Ir jāgaida uz vēlēšanām Vācijā un Francijā, pirms mēs varēsim kaut kam ķerties klāt. Ir 500 miljoni Eiropas pilsoņi, par kuriem ir jārūpējas. Mēs te nevaram viņus dalīt labajos un sliktajos pilsoņos. Mums ir jāaizsargā un jāpasargā visu intereses. Ja, ja nebūsim kopā, tad nākotnes mums nebūs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nīdermājer kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, centīšos izteikties tā tehniskāk un pragmatiskāk, jo esmu ekon komitejā tagad. Tā tad pirmām kārtām Eh, pirmdienas rīta vienošanās varbūt nav labākā, bet eh, visi saprotam, kā mēs pie tā nonācām. Un eh, ar to arī jāsadzīvo. Man ir prieks, ka Grieķijas parlaments vakar nobalsoja par likumu. Tagad tas ir savienības rokās atkal veikt savu darbu, un arī Grieķijas valdības ieeja jāpild savus. Un tā ir pēdējā iespēja panākt, lai Grieķija atkal nostājas uz kājām, un esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams. Otrām kārtām, nezinu, kāpēc mēs runājam par Grexitu pragmatiski runājot, eh, Grexit būtu zaudēšanas variants no visiem, no politiskā, no ekonomiskā viedēkļa. Uzticaties man, es eh, pietiekami labi eh, zinu, ko tas nozīmētu ieviest atpakaļ drahmu, tātad Grieķijas valūtu, tad, kad Grieķijas valdībai nav nekāda uzticamība. Tātad nezinu, kāpēc joprojām notiek debats par šādu opciju. Trešais punkts par ilgspējību. Ilgspējība ir būtiska, ārkārtīgi būtiska kredito, kreditoriem, jo viņi nedos kaut kādu abstraktu naudu, viņi dos nodokļu maksātāju naudu. Tā ka man izbrīna, ka ir tik daudz un tik tādi spēcīgi viedokļi par uh, ilgspējību. Atbilde droši vien ir, mēs nezinām, vai tas ir ilgspējīgi. Tas viss būs atkarīgs no nosacījumiem. SVF drastiski samazināja Grieķijas izaugsmas eh, prognozes, un secinājums ir tāds, ka tad tas nebūs ilgspējīgi, ja es veicu savus aprēķinus un pieņemam, ka nominālā IKP izaugsma apmēram 4%. Mēs eh, paredzam, ka deflācija būs 2 un izaugsme 2. Ja mēs pieņemam, ka budžets eh, būs līdzsvarots, tad pēc 20 gadiem var 200% IKP atgūt. Uh, Jā, Grieķija varētu atgriezties pie ekonomiskās izaugsmas, un ja tā uzturētu plus mīnus tādu bilancētu budžetu, līdzsvarot budžetu, nu, tas nebūtu pārāk grūti, jo. Nu, un tāda kredīts varētu būt, kredīta atmaksa izmaka ilgspējīga, bet ja ekonomika neaugs, ja budžets nebūs kārtībā, tad tas nebūs ilgspējīgi. Un tas var notikt arī valstī, kurai ir IKP ir 100 vai 80 vai 40 procents. Tā ka, nu, es domāju, ka mums būtu noderīgi izvērst debats par ilgspējības eh, secinājumu un komisija varbūt varētu nākt klajā ar eh, citiem alternatīviem risinājumiem. Atšķirīgiem aprēķiem no SVF, SVF ļoti augstu vērtēja, bet šoreiz man jāsaka ļoti izbrīna viņu aprēķini. Un pēdējais komentārs. Šķiet, ka Um, nolīgumā ir paredzēta spēcīga loma uh, kreditoriem uzraugot un īstenojot reformas Grieķijā. Mēs saprotam, kāpēc. Varbūt tas nav tik slikti, bet, ja mēs uh, domājam par tiesībām ietekmēt politiku, tad tur gan ir atbildība. Un tāpēc gribētu runāt ar padomu un eirogrupu, kā viņi tad izveidos šo sistēmu, izmantos šos tiesības, jo mums ir jāatdzīst, ka esam daļai atbildīgi par šo programmu Gau galā, kā teicu, esmu nu, apmierināts ar situāciju, kāda tā ir. Varētu tā būt bijusi labāka, bet, godīgi sakot, tā nav tik daudz mūsu vaina, bet eh, tā ir vairāk Grieķijas valdības vaina, bet uzskatu, ka joprojām ir pietiekami labi iespēja, ka varētu rast risinājumu. Paldies! Pēters Zīmons. Jā, liebe kolēģi! Godātie kolēģi, kolēģis! Es domāju, ka mēs nedrīkstam pieļaut vienu kļūdu Mums nevajadzētu šīs diskusijas atkārtot, eh, ko dzirdējām padomē, jo mēs neesam padome. Padomē izlēma, ka dalība valstis eh, vēlas atrisināt šo problēmu starp valdību līmenī. Labi, viņi ir uzsākuši ceļu, Un pagājušā vikendā eh, tas piedzīvoja jaunu kulmināciju. Mums vajadzētu izvairīties no kļūdas mūsu valstu pozīcijas atkārtot, bet darīt to, ku, kādēļ mūsu Eiropas iedzīvotāji šurp ir sūtījuši - pārstāvēt tautu, pārstāvēt iedzīvotājus. Un tāpēc mums arī pirmkārt jāpaskatās, kas tur notiek, kāda ir ietekme tieši uz iedzīvotājiem. Neatkarīgi no tā, kurš par ko būs atbildīgs vai kurš pie kā ir vainīgs, jāpaskarās, kāda ir situācija cilvēkiem, kas tur dzīvo. Jo ja mēs Eiropu uztveram kā vērtību savienību, tad šis parlaments ir eh, tāda iestāde, kas ir iedzīvotāju balss, jo tad mēs nevaram samierināties ar to, ka uh, Eiropas iedzīvotāji dzīvo tādos apstākļos, ko mēs nekad neakceptētu pat trešās pasaules valstīs padarītu to par steidzamības jautājumu, par ko jābalso ceturtdienās Strasbūras nedēļās, kad neviens no mums vairs nav klāt. Bet mums skaidrs nosodījums būtu, un mums e, visas šīs lietas, kas ir uzsāktas, ir kritiski jāvērtē. Mums ir jāuzdod jautājums par to, kāda būs ietekme uz cilvēkiem un pensijas sistēma, piemēram, tika pieminēta. Publiskais ierēdniecības dienests. Labi, tas ir izlēmts, bet kas mums jādara? Kāda ir ietekme uz cilvēkiem? Ja mēs zinām, ka šobrīd pensiju sistēma uztver tās, to, nes to nastu, kas tādas valstīs kā manējā, piemēram, tiek darīts ar sociālās palīdzības, sociālo nodrošinājumu sistēmu, veselības apdrošināšanu, kad ka savādāks alternatīvas šiem cilvēkiem uz vietas bieži vien nav. Tur mums arī jāskatās, lai reformas eh, šajā valstī netiktu īstenotas tādā veidā, kas tikai ekonomisko situāciju risina, bet kas ņemtu vērā arī humanitāro situāciju valstī. Griežot no vienas puses, iespējams pēdējo ienākumu avotu daudzam ģimenēm, kas notiks eh, tālāk, lai cilvēki mirst badā, lai viņi vienkārši guļās zemē un mirst nost? Tas nav mūsu uzdevums šobrīd. Mūsu uzdevums šobrīd ir prasīt tādas reformas, par kurām mēs esam varbūt atšķirīgos viedokļos, uh, Mēs visi zinām, ka reformas ir vajadzīgas, bet jāprasa, lai šīs reformas tik īstenotas tādā veidā, lai cilvēku dzīves līmenis atgrieztos vismaz tādā līmenī, ka cilvēks spēj dzīvot, ka viņš var atļauties slimot un ka viņam kāds palīdzēs tad, kad viņš ir saslims. Nevis, ka viņam būtu sajūtu, ka viņa valsts un Eiropa viņu ir pametusi. Jo tikai sasniedzot to, Eiropa beidzot darīs to, kādēļ tā vispār ir izveidota. Un tas, ko mēs vienmēr sakam, vērtību savienība un solidāra līdzās pastāvēšana. Ja mēs to nedarīsim, būsim pievīluši Eiropu un nākotnē mums nekas labs e, nebūs redzams, un tad mums būs vienkārši jānokaunās. Thank you. Now we move to the cash. Paldies. Tālāk brīvā mikrofona procedūra Sofija Intvelde. Paldies, priekšsarētāji! Es ne, neesmu nobažījusies tik daudz par Grieķijas problēmas atrisināšanu. Kā rīkoties recepts jau mēs esam dzirdējuši, esam dzirdējuši gan labs, gan slikts idejas, šodien es vairāk esmu nobažījusies par Eiropu. Jo par iepriekšējo periodu, kas man īpaši krīt acīs, ir tas, cik toksisks šis debats ir kļuvuši, kā eiropieši runā viens par otru kā karikatūras. Ne Cipras, ne Šoible kungi ne, netaisās uzņemties atbildību par to, kāda vienošanās ir panākta. Esmu nobažījusies par Eiropas nākotni. Ar visu cieņu Annemans kungam, kurš sēž aiz manis, es neuzskatu, ka ir laba ideja uh, sadalīt Eiropu un reducēt to līdz muitas savienībai. Mēs esam pilnīgi bijuši e, pārņemti ar savu egoismu un neesam paskatījušies ārpusē, kāda ir pasaule 21. gadsimtā. Ja mēs vēlamies saglabāt savu dzīves kvalitātes līmeni, mums ir nepieciešama spēcīga Eiropa. Un es domāju, ka viss pasauli arī skatās uz mums eh, tādā kontekstā, ka problēmas Grieķijā ir pārvarams. Mēs pagātnē esam arī lielāks problēmas šai kontinentā atrisinājuši. Tas nav galvenais e, problemātiskais jautājums, bet tas, ka eh, starpvaldību metode ir bankrotējis, varētu teikt, un Eirozona nespēja tik galā ar problēmām. Eiropas Eirozona netiek galā ar politiskām izmaiņām pēc vēlēšanām ir skaidrs, ka Grieķijai steidzamai nepieciešams īstenot reformas gan e, Eirozonas iekšpusē, gan ārā, bet Eiropai un Eirozonai ir arī steidzami nepieciešams struktūrāls reformas, jo savādāk šāda veida krīzes atgriezīsies atkal un atkal. Līdz ar to mums ir jāatrod veids, kā mēs ne tikai palīdzam atvesļoties Grieķijas ekonomikai, bet arī ļaujam atgriezties Eiropai pie modeļa, kur mēs virzamies uz priekšu uz kompromisu pamata. Paskroties uz asiņaino vēsturi šajā kontinentā 20. gadsimtā, mēs esam brīnums paveikuši, lai pārvarētu domstarpības. Un es ceru, ka mēs to varam izdarīt atkal, jo savādāk mums vienkārši nebūs nākotnes. Mets Mak eh, Makārtī nav klāt. Migels Viegas. Jā, paldies. Es ļoti rūpīgi uzklausīju komentārus, izteikumus, un es vēlētos paust solidaritāti Grieķijas iedzīvotājiem, kas piedzīvo tik smagus laikus šobrīd. Es domāju, ka mums ir jāizmanto šī brīža iespējas, lai kārtējo reizi nosodītu tā saucamās sarunas, bet jo īpaši absolūti eh, nepatieso attieksmi pret eh, eiro situāciju, ekonomisko pārvaldību, kas pamatā skaidri parāda to, ka, kā mēs jau to vienmēr sacījām, ka tas tiešām ir instruments, kas tiek izmantots, lai bagāts valsts varētu dominēt pār trūcīgākām valstīm. Tas ir instruments, ar kuru palīdzību tiek nodrošināts, ka valstis vairāk un vairāk apzinās savu atkarību ka vājākām ekonomikām ir vienkārši sliktāka situācija. Un vienošanās ir slikta, un mums jāpaskatās, kāda ir apstākļi, kādos šī vienošanās tika panākt. Smagi apstākļi, gandrīz vai šantāža, kas ir acīm redzami ierasts e, konteksts, e, kā Eirozona vispār tika izveidota. Un acīm redzot, ir jāskatās, kādas ir iespējas situāciju mainīt. Eiropas parlaments īstenībā atbalstīja eiro, balsoja par stabilitātes paku, par visu pārvaldības paku un visiem noteikumiem un normām, un tagad mēs to nožēlojam. Nožēlojam to, diemžēl, tad, kad lielākā daļa no tiem, kas šo, šobrīd runāja, bija tie, kas izveidoja lielu daļu no struktūras Eh, kas to visu balsts. Eh, Matijas kundze tālāk. Paldies ekonomikas un monetāro lietu komiteju runā it kā par sekmes stāstiem eh, saistībā ar taupības pasākumu, bet tāda nav bijuši. Nekāda veiksmes stāsti ne Grieķijā, ne Portugālē nav bijuši korekcija ir nepieciešama, bet ne jau taupības pasākuma. Taupība nav ļāvusi atmaksāt ne centu no parādiem, ne Grieķijā, ne Portugālē, nekādā citā valstī. Un tur ir tā problēma. Runājot par taupības pasākumiem, runāsim par faktiem, nevis ideoloģisku apsēstību ar taupību. Eiro samitā apspriestā situācija bija ļoti nopietna. Tik pārkāptas vairākas sarkanās līnijas, kas iepriekš Eiropas Savienībā nav bijusi pat e, iedomājama. Mums jādomā par solidaritāti Eiropā. Solidaritātei jābūt e, nostiprātai līgumos, bet tas, par ko mēs runājam, ir Eirozonas integritāte. Un tas tika uh, ar Šoibles kungu vēlmi iekļauta debatēs, ne jau Grieķijas valdība to vēlējās. Un e, šādā veidā runājot, ka tiek e, jau apsvērta Eirozonas izjaukšana, tad ne jau Grieķijas valdība šo ideju tur ienes sarunās, bet gan Šoibles kungs. Un tas eh, nekad nav bijis demokrātisks projekts Eiropas Savienību respektīvi, bet vismaz eh, Eiropas Savienība ir bijusi demokrātisku valstu savienība. Un šobrīd mēs redzam, ka šo demokrātisko valstu savienība ir mainījusies. Tas, ko mēs piedzīvojam tagad, šantāža, draudi, vienkāršo ļaužu sodīšana bez jebkāda ekonomiskā pamatojuma, bez jebkāda pamatojuma vispār. Un Atklāti sakot, mums jāsāk domāt par Eiropas projektu kā tādu. Mēs esam par to daudz runājuši, bet šīs sarunas mums parādīja, ka Vācijas valdības vēlmes kļūst aizvien skaidrākas. Loģika balstās uz šantāžu, un tas īstenībā ir eh, pret Eiropas projekta interesēm, bet mēs esam pār Eiropas projektu. Es tiešām ceru, ka nebūs nekādu ultimātu, ideoloģisku ultimātu, kāds mēs piedzīvojam pēdējā samitā. Paldies! Citu uh, deputātu nav mums sarakstā. Anna, mums ir jau beidzies laiks. Nu, ļoti īsi. Vienu minūtu. Jā, paldies. Es vēlējos sacīt, ka ne Cipras eh, kungs, ne Šaibas kunga nav uzņēmušies atbildību par šo vienošanos, jo tas, tā nav vienošanās, tas ir ultimāts. Tas ir absurds eh, no ekonomiskā viedokļa, nežēlīgs vienkārši, absolūti nožēlojams un nesavietojams ar Eiropas Savienības dibināšanas principiem. Un kas ir vēl ļaunāk, tas ir kā ultimāts pasniegts eh, ar draudiem, ka Grieķija tiks izslēgta no Eirozonas. Tas ir nelegāli. Tas vienkārši šausminoši. Tādējādi tiek eh, mēģināts mainīt Eiropas Savienību. Vai tiešām tas ir tas, ko mēs gribam? Un es tiešām ceru, ka šī komiteja, kurai ir konkrēta atbildība Eiropas parlamentā, būs tā, kas eh, uzstās uz parlamenta nostāju un padarīs kopienas metodi par galveno un palīdzēs atrisināt parādu jautājumu, kur tad ir Eiropas komisija, kad šis starptautiskais valūtas fonds eh, par publicēja ziņojumu un tieši pirms paša referendumu. Un tieši amerikāņu spiediena rezultātā starptautiskais valūtas fonds nāca klājā ar šo ziņojumu tieši tad. Un es aicinu Vācijas kolēģis, gan kreisajā spānā, gan labajā spānā, kas ir pro-eiropiski. Palasiet šodienas New York Times redaktoru slēju nosaukums ir Vācijas destruktīvais niknums. Eiropa ir tiek iznīcināta, uzticēšanās Eiropā tiek iznīcināta. Mums ir liela atbildība. Ir pārtraukums, acīm redzot, doktoram Strangelove, šim tēlam iedomātajam, kurš acīm redzot grauj uzticēšanos Eiropas Savienībai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Manuprāt, mūsu debats bija ļoti svarīgas. Un tām vajadzētu noteikti kalpot kā pirmajām no debatēm. Mums ir jāturpina darbs pie Grieķijas jautājumu. Pirmkārt, pilnvērtīgi īstenojot divu dokumentu pakets eh, normas un uh, Ehm, izmantojot savu lomu, uzraugot jaunas korekciju pie pielāgošanas vienošanās īstenošanu. Otrkārt, kalpojot kā fórumam debatēs, kur, protams, pēc definīcijas jau ir sagaidāmas eh, atšķirības politiskajās vērtējumā situācija, tas ir mm, dabiski, Bet mums ir nepieciešama debatas, kur mēs ehm, atrodam kopīgas lietas, par ko vienoties šos kopsaucējus, Un es domāju, ka neviens nenoliedz, ka lai kāda arī e, labie un sliktie punkti būs šī vienošanās, mēs visi esam vienisprātis, ka nespēja sasniegt vienošanos būtu vēl sliktāk. Mums tas vismaz kalpoja kā sākums, un Nīdermajer kungs jau arī sacīja, varu tikai piekrīt, piekrist viņam, ka citi scenāriji, cits alternatīvs būtu bijuši bīstams ne tikai Grieķijas iedzīvotājiem, bet visai Eiropas Savienībai. Tā kā vismaz mums ir pamats, esam nosargājuši Eirozonas vienotību. Grieķijas parlaments ar lielu vairākumu apstiprināja vairākus svarīgus pasākumus. Daži no tiem bija tādi pasākumi, par kuriem jau tika panāktas vienošanās iepriekš daļā, kad bijām ļoti tuvu iepriekšējai vienošanās. Tas ir pozitīvi, tāpat arī tas, ka Somijas parlaments pirms dažām minūtēm atbalstīja uh, sarunas ar ESM, un acīm redzot, domstarpības ir pārvarēts, ja, lai ļautu EFSM sniegt uh, pārejas finansējumu kas neietekmēs eh, nevienu Eiropas Savienības nodokļu maksātāju, jo nauda ir pieejama. Un eh, ja ESM programma sāksies, tad tas arī tiks atrisinās. Tā kā šis jautājums ir pārāk dramatizēts, šeit pasniegts, tas ir tehnisks risinājums. Un tad, acīm redzot, varēsim izmantot atkal Eiropas Savienības kopienas instrumentu, ka kas jau no paša sākuma, manuprāt, būtu bijis efektīvāks risinājums nekā starpvaldību instruments. Es piekrītu arī vēl Nīdermaier kungu sacītājam, ka ilgspējīgai ir nepieciešama izaugsme, un tā ir nodrošināta ar reformām tikai. Uh, ne, nevaram val, vainot eh, jauno valdību par eh, reformu neīstenošanu pēdējos gados, bet tas nemazina pašreizējās valdības atbildību par reformu īstenošanu nākotnē. Reformām eh, ir jābūt, bet ar to nepietiek. Atceros, ka Maršala plāna gadījumā 49. gadā ASV valdība prasīja no Itālijas veikt eh, vairāk uz izaugsmi orientētu politiku, nevis taupības eh, politiku, jo toreiz tika uzskatīts, ka, eh, ka savādāk Itālija nevarēs atdot aizdevumus, tā kā Eiros samita secinājumos ir svarīgi šī 35 miljārdu sniegšana programmas sākumā. Mums jāprasa no komisijas skaidrojumi un jālūdz atbalstīt ātru šīs vienošanās daļas īstenošanu, lai veicinātu izaugsmu, kā tas ir vismaz uz papīra izklāstīts Eirosamita secinājumos. Mums vajadzētu mudināt Eiropas Savienības iestādes uh, ies, īstenot šo vienošanās daļu kopā ar nepieciešamajām reformām un, protams, ar sarunām par jaunu programmu un tās īstenošanu, kas jebkurā gadījumā atkal būtu kā liela solidaritātes programma, kā Dragi kungs jau minēja vienu skaitli, ja mēs pieliekam klāt šo, tad eh, mēs runājam par viena no lielākajām solidaritātes programmām rietumu pasaules vēsturē. Mēs nerunājam par kaut ko sīku, nenozīmīgu, bet tas ir nepieciešams, jo Eiropas Savienība ir pilsoņu kopiena, nevis valūtas kopiena, un tas ir arī labi. Bet man žēl, protams, ka ceļš līdz šim risinājumam bijis tik uh, smags, un esam redzējuši lietas uzrakstītas uz papīra, ko nekad nevajadzētu redzēt eh, no dalībvalsts puses, kur tas ir. Tas ir noticis, bet, nu, par laimi tas viss ir pazudis šobrīd mūsu loma ir būt pilnībā iesaistītiem šai procesā, uz koordinātoru komentāru pamata esam izstrādājuši plānu, regulārā tikšanās eh, ar komisāru, ar Eirogrupu, ar Grieķijas valdību. Un mums vajadzētu darīt visu, ko varam, lai iekļautu eh, šo procesu demokrātiskā ietvarā un eh, veicinātu pozitīvu iznākumu Grieķijas krīzei. Un tāpat arī virzīties daudz ātrāk ar lielāku politisko enerģiju, veicinot reformas ekonomikas monetārajā savienībā. Paldies par šīm debatēm. Ejam tālāk pie nākamā darbkārtības punkta. Jeppes Kofoda ziņojums, ziņojuma priekšlikums projekts par nolīgumu starp Eiropas kopienu un Šveicas konfederāciju, ar kur nodrošina pasākums, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti padoms direktīvā 2348 par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli. Mums būs jāsamazina laiks debatēm šim ziņojumam. Es atvainojos uzreiz referentam un visiem, kas vēlas runāt. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas lakoniski. Jeppe, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es zinu, ka ir ļoti grūti izlavierēt <clears throat> starp Grieķijas krīzi, vēlmi doties vasaras atvaļinājumos un šo nolīgumu. Starp Eiropas kopienu un Švences konfederāciju mēs vēlamies lielāku caurskatāmību, pārskatāmību un e, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas apkarošanu. Tātad runa iet par automātisku finanšu informācijas no kontiem apmaiņu. Jaunie globālie standarti paredz šādu informācijas apmaiņu, jo tas tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem instrumentiem cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanu. Un eh, šāda informācijas apmaiņa ir paredzēta ar eh, pārvaldītājiem visā pasaulē. Eh, vienošanās paredz, ka investīciju produktu procenti tiks paziņot atbildīgajām eh, nodokļu iestādēm, bet arī dividends un procentu ienākumu no uzkrājumiem, kā arī finanšu ieņēmumu pārdošanas nodoklis ir jāreģistrē. Un, protams, patreizējām nolīguma ietvaros vēl būtu daudz, kas jāuzlabo, un mēs ceram, ka komisija nākotnē, nākošajās sarunās eh, paredzēs automātisku šo informācijas ap apmaiņu. Neskatoties uz to, ka patreizējais mandāts eh, neļauj izmainīt šo slēgto vienošanos, noslēgto vienošanos, Šveicas konfederācijai tomēr vajadzētu atsaukties uz parlamentu pieņemto rezolūciju. Šobrīd juridiskais ietvars ir tāds, kāds tas ir, un es aiztaupīšu komitejai visas detaļas šā līguma pielikuma atrunātās, un tomēr nākotnes e, līgumos un sarunās mums vajadzētu ieņemt citu, citu, stāvu, citu nostāju jo informācija par konta turētājiem ir ārkārtīgi svarīga, un šīs informācijas um, publiskošana darību dalību valstī. Tātad, ja kādai dalību valstī šī informācija ir pieejama, tad tai automātiski vajadzētu būt pieejamai arī citā valstī. Un, protams, ja trešās valstis atbilst Eiropas Savienības A izvirzītajiem standartiem šās informācijas apmaiņai, tad arī šajās valstīs. Protams, ir jābūt paredzētai arī paredzētam arī mehānismam, kā eh, cīnīties pret problēmām. Koherents un ilgspējīgs dēļ nākotnes noliegumiem eh, noteikti ir jābūt saskaņā ar Eiropas likumdošanu. Patreizējais noliegums eh, neparedz elastību un neparedz iespēju piemēroties un pieregulēties jauniem Eiropas Savienības standartiem, un tas atsaus tikai un vienīgi uz OCDC standartiem. Mums vajadzētu mēģināt panākt vienošanos starptautiskā līmenī, lai tiešām mēģinātu starptautiskā līmenī apkarēt, apkarot izvairīšanos no nodokļiem. Thank you very much. Give the floor to the... Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem Švāba kungs lūdzu. Pozīcina. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man arī žēl, ka man jārunā tagad pirms vasaras pārtraukuma tieši, bet mums ir runa par Kofadu kunga ļoti inovatīvu priekšlikumu. Man uzreiz jāsaka, ka eh, daudzam no tā, ko viņš šeit ir iekļāvis ziņojumā, piekrišana padoms tekstam, kas eh, tika panākts uz sarunās ar Šveic konfederāciju, tiešām veido pamatus jaunam līgumam un tas ir jāatbalsta. Uh, Tādējādi mēs varēsim labāk cīnīties ar nodokļu nemaksāšanu, sadarboties ar valstīm ārpus Eiropas Savienības un Šveic gal galā ar Eiropas vidu. Katrā ziņā Eiropas iedzīvotājiem vairs nebūs iespēja slēpt savus ienākumus Šveicas bankās, būs jauns līmenis eh, vienojoties ar Šveici par nodokļu eh, at, eh, par atklātību šajā jomā. Bet kas man varbūt netik ļoti patīk, ir Kofoda kungs um, vienkāršai piekrišanai šim padomus tekstam apzīmē ar uh, tādu skaidrojumu, ko mēs nevaram mainīt. Jo 56. Uh, punkta pirmais apakšpunkts ir loģis tikai uh, tā piemērošana šeit ir skaidrojums uh, tāds, ka šeit uh, Skaidrs, ka balsošana par šo jautājumu, e, tā jābūt atbilstošai, un lai cik man arī priekšsētāji kungs patiktu Kofod kunga priekšlikums, ja e, pamatojums neatbilst saturam, tad priekšsēdētājs var svītrot to. E, līdz ar to priekšsēdētāji kungs, ko jūs plānojat darīt? ja mēs nevaram mainīt šo pamatojumu, un ja šo pamatojumu mēs nevaram mainīt, tad varbūt sarunas tālāk vest ne, nevajadzētu vest. Kaut arī mēs eh, kā IPP rezolūcijai piekrītam un nodokļu jomāts apskatāmībai tas ir svarīgs, bet, diemžēl, Kofod kungs eh, ir pamatojas tikai vienīgi uz e, OECD standartiem un praktiski ne, neko no tā, uz kā mēs eh, Eiropas Savienības likumdošanā balsamies. Uh, Es pat teiktu, ka pamatojums ir pretrunā rezolūcija. Vai tas tā var palikt vai nē, nu to mēs varam, protams, sēna referents sanāksmē um, varam vienoties, bet varbūt, ka priekšsēdētāja kungs uh, saskaņā 56. pānta pirmo punktu, ja tas nenotiek, tad jūs svītrojat šo pamatojumu. Thank you. Paldies. Sandra Lūnas. Paldies. Santalūna kungam bija jādodas projām, saka Svinbrans kundze, bet es eh, ļoti, ļoti īsi izteikšos viņa vārdā. Es tikai vēlējos pateikt, ka ECR uzskata, ka uh, patreizējie noteikumi tiešām eh, tos vajadzētu pārskatīt, bet uh, mēs nepiekrītam vairākiem punktiem, mēs pilnībā un kategoriski nepiekrītam paskaidrojumu rakstā. Un uh, ņemot vērā to, ka mēs nevaram to izmainīt, bet tas arī būtu viss. Korā. Kora lūdzu, paldies, priekšsēdētā kungs, arī es eh, izteikšos ļoti, ļoti īsi. Pirms eh, desmit gadiem eh, noteikti mēs visi uzskatītu, ka Jeppe ir pilnīgi traks, ja mēs vēlētos kaut ko tādu noslēgt ar Šveici, un tomēr šodien visi šādu soli uzskata par pozitīvu soli um, atklātības virzienā. Manuprāt, referents ir sagatavojis ārkārtīgi labu ziņojumu, burtiski pāris nelielu komentāru. Referents savā ziņojumā uh, vēlas, lai šī atskaita būtu nevis katru gadu, bet ik trīs mēnešus, un es tomēr vēlētos jau iesākumā noskaidrot, vai nodokļu iestādes tiešām ir gatavas šādam solim, un tas noteikti pa palielinās viņu birokrātisko slogu un datu apmaiņas pienākumu. Tātad vispirms es vēlētos eh, noskaidrot, vai visas datu iestādes, nodokļu iestādes ir gatavas uz ko tādu parakstīties. Un otrs Šā nolīguma veiksmes stāsts ir atkarīgs no tā, vai tam būs rezultāti vai nē. Jo, ja tiešām kaut kāda jēga būtu šādai datu apmaiņai, tad jau lieliski. Bet, ja nē, tāpēc e, iespējams, ja veiksmes tās būs veiksmīgs, tad iespējams, ka dalība valsts arī būs tādas ņiprākas e, kaut ko darīt pašas savā lauciņā un sakārtot pašas savu sēt. Paldies! Thank you. Uh... Paldies, saka priekšsēdētā kungs Migels Jēgas kungs. Paldies. Mēs eh, esam izlasījuši šo ziņojumu, iepazinušies ar tajā izteiktajām tēzēm, un lielos vilcienos man politiskā grupa var atbalstīt šo ideju. ES līgums ar Šveicas konfederāciju tiek vērtēts kā pozitīvs īpaši informācijas apmaiņa, un mēs um, piekrītam arī tam, ka informācijas apmaiņai būtu jābūt biežākai, un vēlamies uzsvērt arī to, ka nevajadzētu vairāk uh, izveidot uh, šo līgumu par informācijas apmaiņu un izņēmums tajā, jo jebkurš izņēmums nozīmē informācijas apmaiņas izvairīšanos. Mēs vēlētos, lai informācijas apmaiņa attiektos arī uz e, privātām personām un informācija, kas tiek sniegta par e, kontu turētājiem, arī ietilpt šajā līgumā. Tomēr mums ir e, vairākas problēmas akceptēt. Runa iet, ka līgums status spēkā 18. gadā. Kāpēc? Pēc trim gadiem vairāk. Uh, Kāpēc e, mēs nevarētu šo līgumu tā kā pasteidzināt? Mēs e, joprojām esam nobežījušies par citu punktu, kurš šķiet šeit vēl neizskanēja, un tomēr tā svarīgums nevar tēma. Proti, ļoti daudz nodokļu maksātāji slēpjas aiz dažādām organizācijām, offshore kompānijām, eh, fondiem, sabiedriskām organizācijām un tā tālāk. Šis līgums, protams, ir vērtējums kā solis pozitīvā virzienā, bet eh, atcerēsimies, ka ir citi veidi, kurus cilvēki tad izvēlēsies, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Offshore vēl netiek eh, skart ļoti, jo šāda veida sabiedrība ir ārkārtīgi daudz, un cilvēki izmantos šīs sabiedrības un fondus, lai nemaksātu nodokļus. Tātad 122 tūkstoši saskaņā ar šajā ziņojumā minētajiem datiem, bet apmēram 130 tūkstoši, kur šādā veidā izvairās no nodokļu nomaksas. Bet, protams, mēs atbalstīsim referentu priekšsēdētājs. Uh, raised by Mr. Schwab. Uh, uh... Paldies par Švāba kunga runāto jautājumu. Mēs to ņemsim vērā. Mēs varētu meklēt arī iespēju pārveidot uh, šo apsvērumu uh, tekstā, kas būtu varbūt uh, grozāms, pārtaisams par rezolūciju, bet nu mēs pārbaudam šobrīd visu, centīsimies finalizēt atbildi vēlāk. Kofod kungs, vai jūs kaut ko gribētu teikt? Jā, paldies ēnu referentiem, un es aizmirsu pateikt savā sākuma piezīmēs, ka es, protams, labprāt sadarbošos ar ēnu referentiem. Mums ir nepieciešami vajadzīgie pamatojumi ziņojumā un cerams, ka visi varēsim vienoties. Tā ka jā, protams, gribētu sadarboties un mēģināsim rast uh, juridisko risinājumu. Ceru, ka tas būs iespējams. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Laika grafiks tad grozījuma iesniegšanai ir 2. septembris, 2012, izskatīšana 23. pēc tam. Pēc tam balsošana 3. plenāra sēdē oktobrī. Tālāk devītais punkts, eh, vispārējais budžets Eiropas Savienībā 2016. gads, eh, visas iedaļas, eh, Zimonkunga, Zimonkunga atzinums. Tātad aicinu jūs arī izteikties īsi. Šafn. Jā, desmit minūtēs visu paspēsim un visu paspēsim. Pavisam īsi. Jā, jā, 12.20, desmit minūtēs tieši tā. rezolūcija, um, atzinuma projekts ir jums pieejams, aprobežotoši tikai ar dažām lietām. Pirmkārt, e EBA, ESMA un AJOPA aģentūra finansējums. Jau vairākus gadus um, šīs aģentūras uh, nesaņem to, kas ir nepieciešams, viņi saka, ka atsevišķās jomās viņi nespēja nodrošināt par pamatu pienākumu izpildi, jo vienkārši fiziski pietrūkst darbinieku. Man bija vakar saruna ar Jopa, un ja situācija, eh, paskatāmies apdrošināšanas jomā, tad tiešām šausminoši ir tas, ka tas, ko mēs visvairāk eh, cīnāmies, Es pat nerunāju, ka problēmas būtu pie apdrošinātājiem, bet gan kā kontrols uh, iestādes ir nostādies tādā situācijā, ka viņas nevar strādāt tā kā nepieciešams. Tā kā šeit ir nepieciešams steidzami palielināt budžetu, lai varētu atļauties vairāk personālu. Eiropas komisijas eh, sadaļā atzinīgi vērtējam kompetences ģenerāldirektora, konkurences ģenerāldirektorāta uh, finansējuma palielināšanai, jo tur arī bija situācija, ka darbinieki jau šobrīd nespēja visaptaroši pārbaudīt to, ka multinacionālo koncernu darbība notiek, vai tā ir atbilstoša vai nē. 4% palielinājums ir personāla budžetā ģenerāldirektorātam, lai tiktu galā arī ar jauniem priekšlikumiem Eirostat atzinīgi vērtējam līdzekļu palielināšanu, jo var, mums ir nepieciešams e, tādi statistikas dati, uz kuriem var paļauties, un tikai tādā veidā mēs tad varēsim iegūt precīzu priekšstatu par situāciju dalību valstī, katrā ziņā labāk nekā tas bijis ir pagātnē. Tāpat arī prasām uh, papildus finansējumu Finance Watch Tāpat arī fiskālis programmu, eh, lai labāk sadarbotos dalību valstu nodokļu administrācijas, arī man tas liekas ļoti loģiski. Līdz ar to mēs eh, prasām orientēties pēc komisijas priekšlikuma. Tas arī viss no manis. Thank you. Paldies, saka priekšsādātājs. Es uh, pilnībā atbalstu jūs teikto par aģentūrām. Rozātīkungs nākošais. Paldies! Sākumā gribu izteikt pateicību uh, referentam Simonkungam par uh, šo atzinumu. Domāju, ka atzinums iet pareizā virzienā, mums te nav nekādu būtisku problēmu ar to. Domāju, ka pilnīgi noteikti ir uh, jāpiemina FC loma un nepieciešamība nodrošināt finanšu ieguldījumu investīciju programmai. Tas ir tāds flagmaņa projekts jaunajai komisijai, to mums vajadzētu atbalstīt. Tāpat piekrītu viedoklim, ka budžeta resursus uzraudzības aģentūrām vajadzētu pārskatīt un stiprināt. Varbūt mazāk esmu pārliecināts par nepieciešamību nodrošināt papildus resursus konkurences ģenerāldirektorātam, bet to, man liekas, vēl varētu diskutēt. Ir nepieciešams vispārīgāks eh, komisijas viedoklis, varbūt ir ne tikai konkurences ģenerāldirektorāts, varbūt arī citas struktūras, kurām ir nepieciešami papildus resursi. Tāpat piekrītu vairumam komentāru, kas eh, tika izteikti, bet, protams,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 aikana, jolloin jäsenmaat tekevät säästöjä ja kiristävät. Mēs nedomājam, ka mm, laikā, kad dalība valstis samazina izdevumus, šķiet eh, ir svarīgi, lai vispārīgais budžets 2016. gadam, un šis eh, solis ir pirmais eh, solis virzienā, kad komisija skaidri parāda, ka tā darbojas spēcīgi lielos jautājumos, bet uh, vājāk mazos jautājumos. Nepieciešams palīdzēt dalībvalstīm risināt struktūrālās problēmas, un uh, centrālākā no tām ir ar vienu sarūkošākā konkurētspēja. Šīs uh, tēmas noteikti būs norādīts mūsu grozījumos. Piemēram, mēs ierosināsim, lai komisija nākotnē prioritizētu tādas eh, programmas, eh, kurām ir ietekme uz eh, reālu izaugsmu, kas palielina konkurētspēju un rada darba vietas. Un nepieciešams arī identificēt jomas Eiropas Savienības budžetā, kur samazinājumus un efektivitāti varētu radīt tā, lai stiprinātu šos mērķus. Tāpat mēs gribam atgādināt komisijai, par tās galveno mērķi, ko tā definē 2010. gadā atbilstoši, kā, kuram Eiropas Savienībā jāvērš uzmanību uz uh, reāli pievienoto vērtību. Šo principu jāiekļauj visos izdevumu uh, principos papildus efektivitātei un izmaksu efektivitātei. Tāpat laikā jāievēro subsidiaritātes princips. Eiropā uzraudzības eh, aģentūrām ir liela uzdevuma. ECR grupa uzskata, ka ciešāka sadarbība ar nacionāliem uzraugiem ir pilnīgi nenovēršama, un Eiropas uzraudzības iestādes eh, funkcija ir papildinoša valsts, eh, valstu funkcijām, lai nenotika pārklāšanās. Kopumā uzskatām, ka ir ļoti labi, ka Eiropas un dalībvalstu uzraudzības iestādes cenšas samazināt uh, administratīvās izmaksas. Mēs arī ierosināsim veidus, kā uh, samazināt uh, šādas izmaksas, piemēram, racionalizēt rekrutēšanas vajadzības. Es ceru, ka būs veiksmīga sadarbība ar referents Sēmanu kungu un citiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs. Nils Torvalds, acīm redzot, vēl grib izteikties. Ā, viņš nevēlas, nē, ne, viņš nevēlas izteikties. Barons Krespo. Urbans Krespo. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu piekrist eh, referentam, ka investīciju veikšana veicina ekonomikas eh, attīstību, bet tā varēs būt tikai pozitīva, tikai tādā gadījumā, ja to veic ļoti uzmanīgi. Uh, Manā grupā mēs nesaprotam sociālistu grupas eh, sajūsmu par Junkera plānu, jo mēs uzskatām, ka tas eh, tikai sāsina problēmas. Tas, protams, ir atkarīgs no finanšu tirgiem. Kazino ekonomika ir eh, viens no iemesliem, kāpēc esam tur, kur esam, un mums tāpēc jāuzvairās no tā, ka tās pašas kļūdas tiek pieļauts atkal un atkal. Problēma ar Junkera plānu. Uh, ir tāda, ka privātas eh, pārobežu investīcijas notiks par ļaunu projektiem, kuriem, kā piemēram, kā kosmo, kuriem būs vēl grūtāk atrast finansējumu. Tas nav plāns, kas varēs eh, likvidēt eh, šīs atšķirības un nelīdzsvars starp ziemeļiem un dienvediem, tikai gluži otrādi vēl to pastiprinās. Un es atraucoši, ka mēs runājam par CCCF samazinājumiem, piemēram, un. Uh, Mums jāplūko programma ļoti uzmanīgi. Mums faktiski vajadzētu palielināt šo daļu, nevis uh, pārvirzīt uh, līdzekļus spekulatīviem projektiem. Tālāk par restruktūrēšanas metodēm un uh, rekrutēšanas uh, metodēm 5% izdevumu ir viena lieta, bet nedomājam, ka to vajadzētu darīt samazinot uh, darbinieku skaitu. Šajās institūcijās ir cilvēki ar uh, milzīgām algām, sākot ar mūsu pašu kā deputātu algām un šajā jomā Eiropas integrācija uzliek pienākums arī uz Eiropas institūciju pleciem un ir tikai racionāli samazināt darbinieku skaitu, kā piemēram, kā bija teikts par konkurences ģenerāla direktorātu, un to iespējams varētu attiecināt arī uz citiem departamentiem struktūrām. Mēs uzskatām, ka 2016. gada budžeta projekts ir atbilstoši ņemot vērā kritiskos situāciju Eiropas Savienībā ar kronisku bezdarbu. Un nabadzību, tīpaši Eiropas dienvidu valstīs, mēs uzskatām, ka par to visu ir jādomā, un tas ir jāņem vērā šajā komitejā veiktajā darbā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, neredzu vairāk nevienu runātāju no citām grupām. Pīter, tev vārds vēl. Paldies par komentāriem. Jūs saprotat, ka es Junker plānu tomēr savādāk vērtēju. Manuprāt, tas panāks tieši to, ko mēs vēlamies apkarot vajadzētu tieši pretēji nevis no reālās ekonomikas uh, savest naudu uz kazino, bet no kazino vest naudu uz reālu ekonomiku. Jautājums, kas tad uh, iznesīs smagāko slogu, un tāpēc mēs aicinām komisiju līdz 2017. gadam nāk klajā ar priešlikumu finansējumam uzraudzības uh, iestādēm, kas uzrauga tirgus dalībnieks. Manuprāt, tas ir finanšu sloks, kam nebūtu jāgulstas uz publisko uh, iestāžu pleciem, to var privāta tirgus dalībnieki paši finansēt. Tas arī viss no mans puses. Thank you very much. Liels paldies. Kalendārs ir sakojošs. Grozījums var iesniegt 30. jūlijas, grozījuma izskatīšana 3. septembris, balsošana ekonā tajā pašā dienā. Tagad pēdējais punkts - ziņojuma projekts par uh, priekšlikumu regulai, lai harmonizētu patēriņa cenu indeksus un atceltu 2495 atcelšanu. Izteiksimies uh, īsi komisijas priek, mm, ietvars uh, nosaka priekšrakstus patēriņa cenu indeksu harmonizēšanai un tāpat arī mājokļu cenām Eiropas nacionālā, subnacionālā līmenī. Uh, HSP, mēs zinām, ir ļoti svarīgi, lai mainītu mainīgos lielums, algas procentu likmes ekonomikā, un tas ir pamats Eiropas un monetārajai politikai un lēmiem, tāpēc ir izšķiroši svarīgi, lai šī statistika būtu objektīva, salīdzinoša visās dalībvalstīs un visās produktu jomās. Pašreizējā regula kas tika pieņemta 95. gadā, jau ir grozīta. Uh, ar vairākām citām regulām. Tagad jaunākās tendences patēriņa cenu statistikā nosaka nepieciešams pārskatīt ietvaru, lai nodrošinātu maksimālu salīdzināmību galvenajiem HSP lietotājiem. Ierosinātā regula ņem vērā arī jaunās inovācijas lēmumu pieņemšanā, ko paredz Lisbonas līgums, eh, ko īsteno ar daļātajiem aktiem un tāpēc komisijas. Uh, priekšlikumā daudzas aktivitātes ir jāparedz delegētiem aktiem, kā piemēram deleģēt atbilstošu metodoloģiju, lai um, panāktu harmonizētas indeksus starp valstīm, vai arī lai aktualizētu apakšindeksus HSP. Ziņojuma projektā es iekļauju dažus grozījumus uh, komisijas priekšlikumam, piemēram, attiecībā uz inflācijas analīzi, lai iekļautu informāciju par ietekmi uz uh, nodokļu izmaiņām un to ietekmi par uh, tāpat arī HSP un konstantām nodokļu likmēm, ka tās ir svarīgas, lai varētu analizēt inflācijas iemeslus un lai paredzētu nā, turpmāko inflācijas nodokļu izmaiņu. Un HICP uh, e, un HICPT likmes arī ir jāsadala kategorijās uh, Eiropas klasifikatorā individuālam patēriņam atbilstoši nolūkam tomēr. Uh, Runājot par komisijas pilnvarām mainīt kaut ko deleģētiem aktiem, divi jautājumi ir izslēgti un eh, tos nosaka regula Tā tad ir eh, dažādas pilnvaras komisijai. Galvenais ir noteikt apakšindeksu HICP, kura proporcija no kopējā groza ir ļoti maza, un komisijas priekšlikums ir ļoti devīgs, un domāju, ka to jau vajadzētu definēt regulā. Tātad slieksnis, zem kura nav nepieciešams izstrādāt apakšindeksus. Šie sliekšņi tiek definēti abiem indeksiem, patēriņa cenām un mājokļu cenām. Otrais jautājums ir apakšindeksu indeksu atlase, kuru izstrāde var atlikt, jo daži no tiem neiekļauj mājokļu, finansiālo patēriņu vai arī metodoloģiskās harmonizācijas pakāpi vēl nav pietiekama. Tāpat laikā ziņojuma projektā ierosina komisijai gadījumā, ja metodoloģijas harmonizācija pietiekami uzlabojas, tad varētu pieņemt deleģētos aktus, lai uh, atceltu vienu vai vairākus apakšindeksus. Un visbeidzot, ziņojuma projektā ir nepieciešams labāks ietvers nosacījumiem, cēnu indeksu definēšanai, to var darīt ar īstenošanas aktiem, jādefinē septiņas jomas, kurā komisija varēs darboties ar īstenošanas aktiem, un es uzskatu, ka, ka tā saraksts ir visaptvarošs. Tāpat laikā iekļāva iespēja, ka komisija gadījumā, ja ir zinātniski apzināti dati varētu eh, paplašināt šīs jomas eh, ar nosacījumu, ka jaunās tēmas nepārklājas jau ar esošajām. Tā kā provizoriska informācija par inflāciju ir svarīga, lai varētu īstenot monetāro politiku, ziņojumu projektā mēs eh, prasam, lai HICP flash estimates tiktu izstrādātas katru mēnesi, sadalot šīs flash eh, prognozes HICP eh, cenu indeksos mājokļiem, kuros dzīvo to īpašnieki, un attiecīgi atkal tālāk pieņemt īstenošanas aktus, un gal galā ņemot vērā, cik svarīgi ir pilotu pētījumi, ziņojuma projektā ierosina, ka komisija, kur nepieciešams, dos ieguldījumu savā finansējumā, balstoties uz pilotu. Peace pētījumiem. Tātad ierosinam eh, delģētos aktus, nevis īstenošanas aktus, un papildus tām katrus piecus gadus komisijai jāizstrādā ziņojums Eiropas parlamentam un padomēji, novērtējot galvenos eh, rezultātus no pilotu pētījumiem. Paldies par uzmanību. Neredzu Flāvijā Martušello. Eh, Balckungam vārds paldies. Ēna referents nav klāt, viņš atvainojas, ka viņš nevar šodien būt uh, sēdē. Pirmām kārtām tautas partijas un, protams, ēnu referentu vārdā es gribētu uh, pateikties uh, referentam par veikto darbu pie šīs regulas. Marta Čelo kungs uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir labs un līdzsvarots, un viņš tāpat uzskata, ka harmonizētie patēriņu cenu indeksi var ietekmēt uh, procentu likmes, uh, algas un uh, tas ir atkarīgs no monetārās politikas lēmumiem. Šie tā tad ir galvenie rādītāji ekonomikas politika Eiropas Savienībā un dalībvalstu līmenī, un tieši tāpēc šajā priekšlikumā tiek prasīts dalību valstīm uh, nosūtīt uz Eirostatu visu statistiku par uh, vidējiem rādītājiem, cenu izmaiņām, uh, produktiem, uh, kopīgi pielietojumu produktiem. Priekšsēdētājs uh, paredz un cer, ka visi gan nēna referents, gan referents atbalstīs komisijas priekšlikumu un ceram, ka darbs tiks pabeigts pavisam īsā laika termijā. Paldies! Thank you, uh, Kei Swinburne. Kei Swinburne. Paldies, priekšsarētāji un referentkungs tā kā mēs e, tikai šonadēļ saņēmām šo dokumentu un šodien mums ir ļoti ierobežots laiks, izteikšos pavisam īsi. Es, protams, atzinīgi vērtēju komisijas vēlmi pārskatīt 95. gada ietvaru un tā, tāpat arī pārēķinu e, produktivitātei. Protams, ka pēdējās nedēļās ir kļūst skaidrs, cik svarīgi ir statistika, un Latvijas prezidentūra jau, cik es saprotu, ir daudz ko darījušajā jautājumā, un tas, protams, ir pozitīvi. Par šo konkrēto ziņojumu mēs saprotam loģiku iekļaut saskaņoto patēriņu cenu indeksi, indeks, um, um Kaut arī es uh, saprotu uh, izmēģinājumu pētījumu svarīgumu. Tomēr jāapsver, vai vajag cerato grozījumu atbalstīt. Un nu, arī desmitajā pāntā komisijai aicinājums, eh, ka papildina vairāk grozījumu. Manuprāt, ir svarīgi izvairīties no papildus logu uzlikšanas dalību valstīm. Uh, Tāpēc es vēlētos rūpīgu izmaksu analīzi un eh, konsultācijas ar dalību valstu ekspertiem pirms eh, pašreizējo rezolūciju, eh, pirms pašreizējo tekstu īstenot ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums priekšsēdētāj kungs un lai visiem patīkam, patīkam atpūt vasarā. Vispirms vārds citiem runātājiem. Bas Eikhauts. Paldies priekšsarētāju un referenta kungs eh, par jūsu ziņojumu. Mūsuprāt, eh, visnotaļ atbalstāms eh, darbs un grozījumi, ko jūs ierosināt, izskatās diezgan labi. Plašs atbalsts no mūsu puses galvenokārt arī svarīgās lietas eh, saistībā ar īstenošanas eh, aktiem, kas lielā mērā ir jāmaina uz deleģētiem aktiem, atbalstam referentu pieeja, bet viena lieta vienīgi, kas mums ir svarīgi, eh, mājokļa cena indeksa iekļautšana šajā HICP ir labāk jāsaprot, kā tās cenas veidojas indeksā Spānijas gadījumā. Iekļaujot eh, šos mājokļu cenas indeksus, jūs redzat, ka izmaksas uz vienību, darba spēka izmaksas vienība nepieaug. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi konkurētspējas eh, un attīstības izvērtēšanai uh, izskatīt šos datus, un ja mēs HICP rekalibrējam, iekļaujot mājokļu cenu indeksu, tad svarīgi ir to darīt eh, ne tikai nākotnē, bet arī paskatīties pagātnē, kādas tam bijušas sekas. Un tā kā mums būs grozījumi arī šajā sakarā, bet savādāk pilnīgs atbalsts. Un beidzot, eh, nepacietību būsim sagaidījuši vasaras pārtraukumu. Paldies! Neredzu goja grupu sēnu referentu tāpēc varam dot vārdu Eurostat pārstāvim. Pavisam īsi. Paldies, priekšsarētāji. Komisija atzinīgi vērtē šo ziņojumu projektu. Tiek radīt, radīts līdzsvars HICP gadījumā, saskaņojot to ar līgumā noteiktu institucionālo ietvaru. Uh, Mēs arī atzinīgi vērtējam jūsu papildus e, priekšlikumus, tie ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu šī priekšlikuma mērķus, padarīt HICP e, atbilstošu e, tām, ko, kā deputāti norādīja, mēs vēlamies redzēt. Mēs kā komisija esam gatavi atbalstīt komitejas diskusijas un būsim arī gatavi sadarboties ar referentu un ēnu referentiem, sniedzot eh, tādu informāciju, kāda jums ir nepieciešama, lai varētu pabeigt darbu pie šī ziņojuma. Paldies! Paldies komisijai! Uzklausījām ēnu referents un eh, nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums Jā, jā, tu līdz tikšu uz laika grafikam. Kas attiecas uz izmēģinājumu pētījumu, tas nav budžeta grozījums, tur jāņem vērā, ir lietas, manuprāt, pievienotā vērtība būtu tāda, ka būtu nepieciešama vairāk resursi viens veids, kā to izskatīt, ir tā, kā tas ir uzrakstīts šobrīd, bet eh, novērtē arī komisijas un Eurostatus eh, sacīto un jūsu priekšlikumus, eh, gaida jūsu grozījumus, kurus konstruktīvi tad arī izskatīsim laika grafiks. Termiņš grozījumu iesniegšanai 4. septembris izskatīšana 13. oktobrs un tāpat dienā balsojam ekon komitejā plenārsēdē. Nezinu, kāpēc tik vēli. Pārbaudīsim. Bet esam optimistiski noskaņot uh, ar trilogu. Redzēsim. Paldies! patīkamu atpūtu vasarā, laiks atpūsties, relaksēties. Nu, izņemot tos, kas dodas uz ASV kondelegācijas, ietveros veselu nedēļu darba vēl tiem, bet pārējiem novēlu visu to labāko brīvdienām. Paldies!